picture was this? no English is not so good. No, so the Czech is possible. Yeah, own language. All yes, yeah, okay. Uh, no problem for you. No, no, Czech is, so, okay. <laughs> Best for you. Dobré odpoledne. Eh, vítám všechny kolegy. Labdien, labdien visiem kolēģiem, saka priekšādātājs. Priecājos jūs redzēt šeit itra komitejas sanāksmē. Man jāatvainojas jums mūsu priekšsēdētājas vārdā, Sartorija kundas vārdā. Nu, diemžēl jāsaka, Briselē eh, nu, ir lidostā nelielas problēmas, un šad un tad gadās pa kādam pārsteigumam, tāpēc viņam nav, viņai vēl nav izdevies šeit ierast. Tāpēc ierasties, tāpēc arī sanāksmu sākšu es. Pirmām kārtām gribētu mūsu vidū sveikt Lietuvas ministru Jaroslavu Ņeveroviču. Viņš, kā zināms, ir Lietuvas enerģētikas ministrs. Viņš mūs pagodinājis ar savu klātbūtni. tāpēc nerunāšu varbūt par tādām detaļām atsevišķām par pie, par paziņojumiem, ar tiem nāc mūsu priekšādātāji klajā. Vai visiem pieejams tulkojums? Jā, šķiet, ka jā, viss kārtībā ar tulkošanas sistēmu. Nu, tad tādā gadījumā ļaujiet man pavisam bez kavēšanās dot vārdu Lietuvas enerģētikas ministram. Tad, nu, viņš nāk klajā ar saviem ievadu vārdiem, viņam apmēram 15 minūtes dosim, uzklausīsim viņa prezentāciju, protams, ar milzu interesi. Jo, lūk, viņi tagad sāks prezident, prezidentūru. Nu, tāpēc no visas sirds vēlu jums veiksmi šajos turpmākajos sešos mēnešos. Mēs, protams, saprotam, ka sešu mēnešu prezidentūra tas nav viegls uzdevums, arī darba kārtība ir ārkārtīgi sarežģīta. Ir jāstrādā pie es budžeta jautājumiem nākotnē, Tāpat ir arī virkne citu ļoti sarežģītu jautājumu, kas skatāmi tieši šajā komitejā. Un, nu, tālāk, bez kavēšanās, lūk, ministra kungs, došu jums vārdu, lai jūs nākat klajā ar saviem ievedvārdiem. Lūdzu. Ačiū gerbamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Lielas paldies priekšādātāji, godātie deputāti. Tiešām liels gods, ka var būt šeit un izklāstīt jums Lietuvas prezidentūras programmu. Lietuva ir pirmā no Baltijas valstīm, kas uzņems prezidentūru Eiropas Savienībā. Turpmāko sešu mēnešu laikā tā ir, jāsaka, gan privilēģija, gan arī milzu atbildība. Un priecājos, ka tagad kad varēšu likt jums priekšā Lietuvas prezidentūras programmu, man būs iespēja turklāt arī apmainīties ar viedokļiem ar jums par tādiem svarīgiem jautājumiem, kas svarīgi tieši jūsu komitejā. Un tie, protams, ir jautājumi, kas svarīgi arī Eiropas pilsoņiem. Mēs eh, visi ļoti labi zinām, ka parlaments ir Eiropas demokrātisko procesu pašā centrā un prezidentūra cieši sadarbojas ar Eiropas parlamentu, tīpaši strādājot pie enerģētikas dokumentiem ar ITRA komiteju, un tas, protams, ir ļoti svarīgi. Lietuvas prezidentūra tāpēc darīs visu iespējamo, lai turpinātu veiksmīgo partnerību un būtu tāds pats atvērts un pārskatāms partners kā citi, pievēršoties rezultātiem. Es tiešām ceru, kopīgiem spēkiem mums izdosies turpināt to lielisko īrijas prezidentūras aizsākto darbu, kas kopā ļaus mums sasniegt eh, noteiktos mērķus. Prezidentūras programmā Eiropas Savienība ir pieņēmusi tālējošas lēmumus pēdējo gadu laikā. Tie palīdzējuši mums pārvaldīt ekonomikas krīzi. Tomēr joprojām sastopamies ar izaicinājumiem eh, un saistībā ar izaugsmas radīšanu, darba vietu radīšanu un īpaši darba vietu radīšanu jauniešiem. Lietuvas prezidentūras prioritātes atspoguļos šo izaicinājumu aktualitāti, kā arī dzen pierādīs vīziju par atvērtu un globāli atbildīgu Eiropu. Mūsu prezidentūras prioritātes ietilps trijos pilāros - ticama, augoša un atvērta Eiropa. Ar ticamu Eiropu mēs domājam iz, iespēju izmantot eh, finanšu stabilitātu un valsts finansējumu stabilā veidā. Eh, izaugsme, protams, nozīmē reāls darba vietas Eiropas iedzīvotājiem un eh, Eiropas konkurētspējai. Un vēl viena prioritāte šī atklātā, atvērtā Eiropa palīdzēs Eiropas Savienības spēcināt kā globālu modeli drošības jomā. Mūsu galvenās iniciatīvas enerģētikas jomā pied, ir saistīts ar š, tieši šīm trijām prioritātēm. Ļaujiet man īsumā likt priekšā galvenos ar enerģētiku saistītos šos dokumentus Lietuvas prezidentūras laikā. Pirmām kārtām jābeidz ES iekšējais enerģētikas tirgus līdz 2014. gadam. Tā ir galvenā prioritāte. Esam apņēmušies to sasniegt. Ne tikai tāpēc, ka tam būtu pozitīva ekonomika un drošības apgādes ietekme, bet arī tāpēc, eh, ka vajadzīgs pabeigt iekšējo tirgu kopumā. Šis mērķis ir svarīgs arī Eiropas darba vietām un izaugsmai. Tas nepieciešams, lai panāktu klimata apkarošanas mērķus, sasniegt eh, pārmaiņu apkarošanas mērķus un enerģētikas jomas mērķus, kas visi saistīti energo piegādu un konkurētspēju. Mēs atzinīgi vērtējam ziņojumu par iekšējo enerģētikas tirgo sagatavojas profesors Jeržīs Buzaks, un kas jūsu komitejā tika apspriests, un par ko notika balsojums plenārsēdē septembrī. Mūsu darbs pamatosies uz to un uz komiteju komisijas paziņojumu par, eh, kas saucas eh, funkcionējuši iekšējais enerģētikas tirgus, tāpat arī uz rīcības plānu un padomus secinājumiem, kas tika pieņemti 7. jūnijā. Šajos secinājumos tiek ņemta vērā patērētāja loma un tiesības tā kā tas tika pieņems 22. maijā, un tur savukārt tiek pausta apņemība pabeigt ES iekšējo enerģētikas tirgu līdz 14. gadam, pieliekot punktu atsevišķu dalībvalstu izolācijai Eiropas Savienības tīklos līdz 15. gadam. Turklāt šajās pamatnostādnēs paredzēta arī plaša Eiropas Savienība projekta kopējās interešu projektu saraksts. Un e, tāpēc tagad vajadzētu pievērsties īstenošanai, ja vēlamies izpildīt 14. un 15. gada termiņus. Prezidentūra decembra enerģētikas padomē ziņos par ES iekšēju enerģijas tirgu pabeigšanu čet, līdz 14. gadam. Tas ļaus mums sniegt e, pārskatu par gūt, gūtajiem panākumiem un rekomendācijas turpmākajiem soļiem. Jāspēcina arī ārēja enerģētikas policijas, eh, politikas dimensija. Tas ir otrais Lietuvas prezidentūras pīlārs enerģētikas jomā. Gan iekšējais, gan ārējais tirgus ir arvien vairāk saistīti savā starpā un tāpēc nepieciešama stabila un pārskatām globālā enerģijas joma. Lai nodrošinātu energoapgādes drošību, mums jāturpina veicināt dalību valstu sadarbību savā starpā attiecībā uz ārējo ES enerģētikas politikas dimensiju, kā arī dzen jāstiprina attiecības ar ārējiem enerģijas resursu piegādātājiem. Tikai kopīgiem spēkiem un solidāri varam dot Eiropas Savienībai vienu balsi, kad tā runā ar ārējiem partneriem tā spēcinot savu sarunvešanas pozīciju un pārliecinoties, ka ir vienāda spēles noteikumi visiem ES un ne ES uzņēmumiem vienotajā tirgu. Ziņojums par komisijas paziņojuma īstenošanu attiecībā uz energo piegādes eh, drošību un starptautisko sadarbību tika paredzēts padoms secinājumus 11. gadā, un tur tika izteikts aicinājums, arī tā, tāds aicinājums tika izteikts arī māja 2016. gada māja Eiropa padomē. Visbeidzot, gribu atsaukties arī uz Edītas Hercoga ziņojumu par sasaisti ar, eh, par sasaisti enerģijas politikas sadarbībā ar partneriem. Uh, kur e, strādājot pāri robežām, un tas tika pieņemts pagājušā gada jūnijā. Ņemot vērā, cik daudz svarīgu attīstības elementu identificētu pērējo pāris gadu laikā ārējās enerģijas attiecībās, Lietuvas prezidentūra palīdzēs e, komisijai pārskatīt un aktualizēt tās orientatīvās līnijas, kas tika pieņemts e, padomu secinājos 11. gadā par ārējām enerģētikas attiecībām ar mērķi uzlabot konsekvenci, uzticamību un efektivitāti efektivitāte ES rīcībā. Šis pārskats šķiet tiks apstiprināts enerģijas eh, ministru padomē decembrī. Direktīvas projektā pie netiešās zemes izmantojuma pārmaiņām priecājamies, ka panākumi tik gūti īrijas prezidentūras laikā. Mēs tāpēc uzskatām, ka tas būs labs pamats, lai turpinātu sarunas ar jums šeit parlamentā tika īstenots arī plašas konsultācijas pēdējā semestra la pusgada laikā, kas ļaus e, šo faktoru, šo ilūku faktoru tālāk e, izvērst, jo tie ir vēl neatrisināti jautājumi. Tajā pašā laikā šīs konsultācijas ir parādījušas, ka, lai kāds arī nebūs ierosinātais risinājums, tam ir jādod ieguldījums stabila regulējuma un investīciju vidas radīšanā. Komisijas progresa ziņojums pie, par atjaunīgajiem energoresursiem, kas tika pieņemts šī gada aprīlī, parāda, ka dalībvalsts ļoti labi virzās uz priekšu starpos mērķu sasniegšanā, bet turklāt tur norādīts arī uz to faktu, ka izaicinājumi turpinās, jo, protams, ka ceļš, nu, tā teikt, pieņemas grūtumā, tuvojoties noslēguma līnijai. Enerģijas un vidas ministru padomu jūnijā tāpat apsprieda ilūku jautājumu un eh, nolēma turpināt darbu arī tālāk. Protams, šeit ļoti svarīgs laika apstākļus. Mūsu iespējas ir tāds, ka visām trim iestādēm jāsaka ir vienāda sapratne par to, ka iluk faktors jāņem vērā, vienlaicīgi jāsaglabā skaidrs investīciju perspektīvas un ēs atjaunīgo energoresursu mērķu sasniedzamība. Šajā kontekstā es gribētu teikt paldies jūsu komiteju un tīpaši jūsu referentam Alejo Vidalam Kvadrasam par to, ka viņš tik veiksmīgi nāca klajā ar komitejas atzinumu par iluku priekšlikumu. Turpinot šo darbu, mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai pie šī dokumenta varētu pielikt punktu. Lietuvas prezidentūra vēlas panākt vienošanos ar parlamentu par kopējiem mērķiem tā, lai šis dokuments tiktu galīgi arī apstiprināts. 2030. gada ietvars klimatu un enerģētikas politikām ir saistīts ar tādu stratēģijas izveidi, kas iet tālāk par 2020. gada mērķiem. Tas pamatā ir 2050. gada ceļu kartas un tiek ņemts vērā tas, kā labāk izmantot enerģētikas un klimata pārmaiņu apkarošanas politiku politiku, lai veidotu konkurētspējīgu, ilgspējīgu un drošu ekonomiku un enerģētikas sistēmu. Ņemot vērā šo ilgspēlējošo raksturu enerģijas politikā, nu, ņemot vērā, cik ilgspēlējošas ir arī šīs infrastruktūras un e, tā, infrastruktūras trūkuma sekas, saprotam, ka vajadzīgs ilgtermiņa plāns. Tāpat laikā investoriem vajadzīga paredzamība regulējošajā ietverā. Eiropas Savienībai jau ir noteikti virkni mērķi 2020. gadam, kā arī ar klimatu saistīti mērķi, kas ir nepieciešami, ja vēlamies kon nodrošināt konkurētspēju zemu, zemus oglekļu izmešus līdz 2050. gadam. Mums nepieciešams plaisu pārvarēt un konstatēt, kāda tad ir mērķi 2030. gadam. Ja to izdarīsim, Un ja apzinoties, ka konsultācija process, ko sākos komisija, pabeidzās tikai pirms vienas nedēļas, šķiet, ka vairāk aspekti būs jāskata, ja vēlamies risināt jau kāda veida nākotnes enerģētikas un klimata e, jautājumus. Targets. Lūk, e, mērķi. Tie, vai šādiem saistošiem mērķiem būtu jātop noteiktiem arī 2030. gadam? Ja jā, tad Tādā gadījumā jādomā par to, vai tiem jābūt juridiski saistošiem un vai tie jāpārskata pirms vai pēc 2020. gada, kāda ir politikas instrumenti, kāda ir atbilstīgākie politikas instrumenti, lai šos mērķus sasniegtu, kā pētniecība un novatorisms var labāk atbalstīt 2030. gada ietvaru, konkurētspēju un piegādes drošība. Ir Vēl viens jautājums, kas visu laiku rada bažas, un Eiropas Savienība nevar izstrādāt savu enerģētikas politiku izolēti. Lietuvas prezidentūra par savu prioritātu uzskata nepieciešamību spēcināt ES enerģētikas politikas ārējo dimensiju. Turklāt ir arī skaidrs, ka tad cenšoties atjaunot izaugsmu, mēs nevaram ignorēt konkurēt spējas uh, nepieciešamību. Un tāpēc ņemsim vērā mūsu partneru apņemšanos attiecībā uz klimata risku samazināšanu. Tālāk kopīgi uzņemti centieni. Kā varam taisnīgi sadalīt visus tos centienus, kas nepieciešami šo mērķu sasniegšanai starp dalību valstīm? Kā pārliecināties, ka ir atbilstīgas uh, investīcijas kapacitātes visos rūpniecības sektoros un patērētāju grupās? Mēs atzinīgi vērtētu Eiropas parlamentu viedokli par šīm, par šīm niansēm. Komisija ir noslēgusi publiskās konsultācijas par savu zaļo grāmatu un šobrīd gatavo ietekmes novērtējumu katrai dalību valstī. Lietuvas prezidentūra grasās izpētīt iespēju organizēt rezultātu prezentāciju Pamatojoties šīm publiskajām konsultācijām par 2013. gada ietvaru klimata un enerģētikas politikas jomā, šī tēma pilnīgi noteikti būs aktuāla ES rīcības, pro, rīcības programmā turpmākajos mēnešos, un sadarbība ar parlamentu pilnīgi noteikti ir svarīgi, ja vēlamies gūt panākums. Mēs turklāt ceram, ka regulas projekts par investīcijas projektu enerģētikas infrastruktūras jomā paziņojumiem varēs tikt pabeigts prezidentūras laikā. Tam ir nepieciešams juridiskās bāzes e, nomaiņa. Un mēs paļaujamies uz jūsu referentes Adins Jonas Valēnas palīdzību šai ziņā. Padomu savos secinājumos par atjaunīgiem energoresursiem pagājušā gada decembrī mm, konstatēja, ka paredzams, e, ka pieaugs biomasas izmantošana enerģijas nolūkiem. Un šis aspekts jāņem vērā, ja vēlamies izsvērt e, šos, e, šīs biomasas izmantošanas diomas, bio, dimensiju visās jomās. Komisijas biomasas ilgspējības ziņojums tika sagatavots pamatojoties uz esošo enerģetikas direktīvu. Tur tiek ņemt vērā nepieciešamība saskaņot eh, dažādas līdz šim nesavietojama schēmas, kas varētu veidot barjeras kopējā sektorā. Mēs gaidām komisijas apsolīto priekšlikumu par eh, ilgspējības prasībām um, biomasas jomā attiecībā uz elektrību, ap Uh, apkuru un dzēsēšanu. Mēs uh, šos jautājumus turpināsim skatīt. Padomē, tikko komisija būs, nā, komisija būs nākus klējā ar priekšlikumu. Mēs nezinām vēl, kāds būs šis likumdošanas priekšlikums. Protams, ka mums jāredz šis priekšlikums, lai varētu to komentēt detalizēt. Mēs tomēr ceram, ka tas ļaus spēj sasniegt tos mērķus atjaunīgo enerģijas resursu jomā, kas uh, iekļaus pašreizējā regulējošā tīkla. Enerģētikas padomē turklāt vajadzētu skatīt šo priekšlikumu jau decembrī, bet mēs esam paredzējuši, ka abi šīs iestādes varētu eh, šī pusgada laikā šo priekšlikumu tomēr jau skatīt padziļināti. Paziņojums par enerģijas tehnoloģijām un novatorismu tika apspriests jūnija energo, enerģētikas ministru padomē. Tās bija politikas debates, un tur tika panākta vienošanās par vispārējām orientatīvām līnijām. Īpaši tika runāts par darbības plānu izstrādāšanu un integrētu ceļu karti atbilstīgā laikā komisija varētu nākt klajā ar analīzi par enerģijas cenu un izmaksu komponentiem un virzītāju spēkiem tā kā tik atbilstīgā cenām, kas tika iztiekts māja Eiropadomē. domē. Un tad Lietuvas prezidentūra būs gatava šādas politikas debats īstenot decembra energo padomē. Tas nozīmē, ka Eiropa padomas diskusijas par konkurētspēju varētu tikt pāzēts uz jau minēto politiku 2014. gadā. Par kodolu enerģiju runājot, te gribu atsaukties uz 2009. gada direktīvas pārskatīšanu, kas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem kodola enerģijas jomā. Mēs centīsimies darīt visu iespējamo, lai veicinātu konstruktīvas diskusijas padomē, vienlaicīgi ņemam vērā, ka dalībvalstīs viedokļi ir atšķirīgi. Kodola enerģijas drošības jautājums ir aktuāls visiem eiropiešiem. Mēs saprotam, cik ļoti svarīgi nodrošināt atbilstīgus oper operatīvos apstākļus un darbības apstākļus kodola spēkstacijām un nepieciešams novērst jebkāda veida incidentus, kā arī pēc iespējas mazi, mazināt visu risku, kas ar to saistīts. Provizoriskais darbs padomē pie priekšlikuma projekta sā, sāksies, sākās jau pirms e, mēneša, kad komisija iesniedz priekšlikumu. Mēs, protams, atzinīgi vērtēsim parlamentu ieguldījumu šai ziņā. Priekšsēdētāji godātie deputāti, pirms es noslēdzu savu uzstāšanos, gribu jums atgādināt, kādi ir galvenie notikumi šīs prezidentūras laikā neformāla energo padome 19. un 20. septembrī Viļņā, tāpat augstu paneļu konference energo infrastruktūras jomā pievēršoties pirmajai Eiropas Savienības mēroga PCI sarakstam un integrētas Eiropas enerģijas netvorku iz, e, tīkla izveidē. Tā, šā, šī konferences paredzēta 4. un 5. novembrim arī Viļņā un enerģijas e, ministru padome 12. decembrī Briselē. Es turklāt ar nepacietību gaidu jūs e, Viļņā ITRA komitejas apmeklējumā 15. un 17. jūlijā nākamnedēļ. Un visbeidzot, Mēs eh, apzināmies, ka darba kārtība ir ārkārtīgi izaicinoša un esam ļoti ambiciozi. Mūsu pilsoņi tomēr gaida no mums eh, ļoti daudz, un tāpēc domāju, ka mums vajadzētu censties viņu cerības attaisnot. Mēs varam daudz panākt, ja iztenojam ciešu sadarbību un efektīvi sadarbojamies. Jūsu komitejas pieredze un zināšanas pilnīgi noteikti ir augstu vērtējams, un tāpēc ar eh, prieku gaidu iespēju sadarboties ar jums un jūsu kolēģiem šeit parlamentā, kopīgiem spēkiem virzot uz priekšu mums visiem tik svarīgos mērķus mērķus enerģētikas jomā. Lūdzu. Hmm. Děkuji vám, pane ministře, za velmi. Lielas paldies, ministra kungs, saka priekšsādātājs. Tiešām ļoti izsaptveroša prezentācija attiecībā uz prezidentūras programmu. Mūsu komiteja pievērš ļoti daudziem jautājumiem, kas saistīti tieši ar enerģētiku. Un mēs šeit komitejā enerģētikas jautājums uzskatām par ļoti būtisku un ļoti aktuālu tēmu Eiropā, ne tikai šobrīd, bet arī nākotnē. Un tāpēc paldies, ka aps tik, tik detalizēti aprakstījāt pašreizējo situāciju. Tālāk došu vārdu maniem kolēģiem, kas varēs jums uzdot jautājumus bet lūkšu kolēģus neizteikties ilgāk par trim minūtēm. Lūdzu visus iekļauties šajā uzstāšanās laikā un vispirms došu vārdu Jordens kundzei. Eh, Paldies, ministra kungs, par šo ļoti plašo prezentāciju. Jūs runājāt par iekšējo tirgu Un man ir jautājums par šo tematu. Mēs visi zinām, ka pēc dažiem mēnešiem būs jau 2014. gads, un Eiropas un arī nacionālajā līmenī līdz šim brīdim ir jāizskata vēl ļoti daudz jautājumu. Ko prezidentūra ir ieplānojusi, lai pārliecinātu dalību valstis īstenot trešo enerģētikas pakotni līdz šī gada beigām? Jūs teicāt, ka jūs darīsiet ļoti. Uh, daudz ko, lai to panāktu, bet tieši ko jūs esat ieplānojuši veikt? Vēl kāds komentārs par infrastruktūru. Tātad par enerģētikas tirgus īstenošanu un tā infrastruktūru. Uh, Jūs teicāt, ka ir vajadzīgi 10 miljardi eiro, bet finansējums tagad ir daudz samāks. Mums ir jāiegūst investori. Kā mēs šos investorus iegūsim, kā mēs pārliecināsim investorus, lai tie mums piešķir vajadzīgo finansējumu? Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Kododrošības direktīva. Jūs teicāt, ka jūs strādājat padomē pie šiem jautājumiem, taču man ir jāsaka, ka arī Eiropas parlamentā par šo direktīvu tiks runāts. Un e, šeit e, būs runa arī par koplēmumu procedūru, tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt labu sadarbību. Kā jūs nodrošināsiet, lai šī sadarbības starp padomu un parlamentu būtu izdevusies? Pēdējais mums ir jārunā arī par enerģētikas politiku līdz 2020. 30. gadam. Kāda ir šī nākotnē jūsu skatījumā? Vai jums e, patīk šis ietvers līdz 2020. gadam, vai jūs gatavojaties e, tādu pašu ietveru attiecināt arī uz laiku līdz 2030. gadam? Lēpē, potom. Tātad vispirms sistēma būs tāda seši jautājumi, un tad dosim vārdu ministra kungam, lai viņš uz tiem atbild, un tad nākamie seši jautājumi. Tālāk, Prodikungs. Grāci, signor ministru, per eh, la sua. Paldies, ministra kungs. Paldies, ka varējāt ierasties pie mums šajā pēcpusdienā. Mēs eh, to patiešām ļoti augstu novērtējam. Mēs novērtojam ļoti augstu arī to, ka jūs lielu uzsvaru likāt uz atjaunīgās enerģijas avotiem, jo īpaši uz biomasu. Domāju, ka ir vajadzīga skaidrība tiesība aktos attiecībā uz biomasas izmantošanu. Ir acīm redzams, ka biomasai ir jāpiešķir lielāka prioritāte hierarhijā. Mums ir jānodrošina pirmām kārtām pārtikas aizsardzība. Un pēc tam ir jāpievērš uzmanība bio industrijai. Ir skaidrs, ka bioindustrija izmanto savās interesēs biomasas molekulāro sarežģītību. Attiecībā uz enerģiju es gribētu teikt, ka biomasai ir labas perspektīvas, jo īpaši es gribētu pieminēt biomasas tiešu pārvēršanu gāzēs un uh, iespēju izmantot uh, šīs gāzes. Credo uh, che su questa base si possa veramente fare eh, una, eh, eh uno, uno sfruttamento energetico. Vils, eh, baterijās ir eh, jāizmanto arī biomasas enerģijas eh, potenciāls, neizmantojot sadedzināšanu. Tas, eh, protams, nozīmēs arī to, ka mēs varēsim izvairīties no ļoti būtiska piesārņojuma avota atmosfērā. Gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos, vai jūs man piekrītat. Es uzskatu, ka tas varētu būt ļoti nozīmīgs solis uz priekšu biomasas izmantošanā enerģijas ražošanai, bet vienlaicīgi mēs arī nodrošinātu atmosfēras aizsargāšanu. Děkuji panu kolegovi Prodimu a další Mrs. Ho. Liels paldies kolēģim. Nākamā runātāja. Paldies. Es uh, apsveicu to, ka jūs pieminējāt 2030. gada mērķus un to darbu, kas vēl ir paveicams. Es saprotu, ka komisija līdz gada beigām nāks klajā ar jaunu paziņojumu vai balto grāmatu, kas būs gatavs pirms uh, diskusijām enerģētikas padomē 12. septembrī. Es gribētu zināt, vai jūs atbalstīsiet diskusijas par energo efektivitātes nozīmi Proti, ka tā ir jābūt uh, tādam kā priekšnosacījumam diskusijās par 2030. gadu. Ir jādomā par to, ko energoefektivitāte varētu dot attiecībā uz izaugsmi un piegādes drošību. Dalībvalstīm vajadzētu saprast, ko tās vēlas panākt e-, energoefektivitātes jomā līdz 2030. gadam, un uh, tad tās varēs daudz pozitīvāk raudzīties uz uh, to, ko tās varētu sasniegt attiecībā uz siltumnīca efekta gāzu samazināšanu. Vēl sīsi gribēju pieminēt eh, iekšēju enerģijas tirgu un konkurenciju šajā tirgū. Taču pastāv kāds elements, kas iespējams varētu graut iekšējo tirgu, un proti te ir runa par nacionālās kapacitātes tirgu uh, izaugsmi. Vairākās dalībvalstīs ir parādījusies šāda lieta, Un vai jūs uzsvērsiet um, atbilstību šiem nacionālajiem tirgiem, tad, kad jūs runāsiet par vienoto enerģijas tirgu? Paldies. Děkuji. Další kolega Turmes. Pak Turmes kungs. Ministra for your... Uh, Paldies, ministra kungs, par jūsu ievadvārdiem. Es uh, gribētu nedaudz papildināt Holas kundzes jautājumu attiecībā uz mērķiem līdz 2030. gadam un arī par um, energoefektivitāti, um, par darba vietu radīšanu un ekonomikas pilnveidošanu. Proti, te ir jādomā arī par energo nabadzību. Tagad mums ir jauna daudzgad finanšu schēma, un tas nozīmē, ka mums būs vajadzīgā nauda struktūra fondos, kas ir paredzēta energoefektivitātei. Es saprotu, ka energo nabadzība, jo īpaši centrālajā un austruma Eiropā, ļoti saistās ar šo nevisai veiksmīgo mantojumu, proti nevisai labi izolētajām ēkām, kurās eh, iedzīvotāji dzīvo. Vai jūs vēlaties uzsākt iniciatīvu, lai Um, palīdzētu un uh, vienotu energoefektivitātes prioritizēšanu struktūra fondos. To vajadzētu darīt, lai uh, 2014. gadā viss jau darbotos. Otrs jautājums attiecas uz ārējo dimensiju. Mani mulsina kāda lieta, un uh, es saprotu, ka Jūs nākat no valsts, kurai ir diezgan, liels, diezgan liela atkarība no ārējā importa. Ja runa par energoefektivitāti, tad mums ir ļoti daudz neefektīvo ogļu elektrostaciju, eh, kas pie tam nenodrošina, ka mēs vairs eh, neesam atkarīgi no ārējā importa. Piemēram, jūs sadarbojaties ar Kaļiņingradas eh, spēkstaciju, kura neatbilst Eiropas Savienības standartiem. Kā mēs varētu panākt vienādus spēles noteikumus Galu galā mēs mēģinam noteikt minimālos standārtus Eiropas Savienībā, bet vienlaicīgi mēs pieļaujam tādas enerģijas importu, kas galīgi neatbilst mūsu standartiem. Tas ir jābaina. Nēsmu pret enerģijas importu no citām valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, bet tomēr ir jāpieturas pie kaut kādiem standartiem. Otrais jautājums par šārējo dimensiju. Ja mēs paskatāmies uz standartiem, tad eh, mēs uzreiz varam saprast, ka Eiropā problēmas ar gāzi saistās ar to, ka mūsu ilgtermiņa līgumos īpaši ar Krievijas partneriem vēl ar vienu pastāv naftas cenas indeksācija. Tātad eh, gāzes cenu pieaugums Eiropā rodas eh, dēļ naftas cenu pieauguma. Un eh, šīs pieaugums ir daudz, daudz straujāks nekā kritums naftas cenās. Vienīgais, ko mēs varētu ātri mainīt attiecībā uz gāzes cenu pieaugumu Eiropā, ir tas, ka mēs atteiktos no šīs naftas cenu indeksācijas. 70. gados ļoti liela daļa no elektrības tika ražot Eiropas Savienībā balstoties tieši uz naftas spēksacijām. Tagad vairs nav nekāda pamata šādai indeksācijai. Es gribētu aicināt dalībvalstis un arī komisiju paziņot, ka šī naftas cenu indeksācija neatbilst likumam un gāzes līgumos to vairs nedrīkstētu pieļaut. Uzskatu, ka jūsu prezidentūrai vajadzētu uzskatīt par vienu no prioritātēm. Paldies! Pane ministře, já bych teď doporučoval, že byste... Od... Ministr Kungs. Nu, iesaku jums tagad lūk atbildēt uz šiem pirmajiem jautājumiem. Jūs jau redzējāt, cik ārkārtīgi daudz slāņaini bija šie jautājumi. Nu, nu, vēl jau būs pēc tam arī otrais jautājuma rauns. Lūdzu, ministra kungs. Thank you, Mr. Chairman. Mm, paldies, priekšsēdētāji. Sākšu ar pirmajiem jautājumiem. Jordans kundze, liels paldies par jūsu jautājumu par iekšējo enerģijas tirgu. Īstenībā tā ir viena no Lietuvas prezidentūras prioritātēm. Mēs plānojam pievērst šim tematam lielu uzmanību. Uzskatu, ka ir pienācis īstais brīdis kontrolēt dalībvalstu progresu attiecībā uz dažādu pasākumu īstenošanu, lai panāktu kopēju enerģijas tirgu. Mums ir paredzētas arī vairākas sanāksmes, dažādas neoficiālas konferences Viņā, un, protams, ir paredzēta arī oficiālā ministru tikšanās, kur mēs prezentēsim progresa ziņojumu par vienot enerģijas tirgus nodrošināšanu. Protams, šis brīdis ir ļoti būtisks, jo ir atlicis tikai gads līdz noteiktiem termiņam. Tagad pievērsīšos eh, kododrošības direktīvas jautājumam. Es gribētu teikt, ka Lietuvas prezidentūra apsveic eh, šo priekšlikumu, mm, priekšlikumu, ko iesniedz komisija. Mēs esam nolēmuši turpināt sarunas padomē un mēģināt panākt pēc iespējas lielāku progresu. Tagad pievērsīšos jūsu jautājumam par to, kas notiks pēc 2020. gada. Jā, atvainojos. Nu es atvainojos, mans jautājums par ko to drošības direktīvu bija šāds. Kā jūs esat um, nolēmuši sadarboties ar Eiropas parlamentu, jo attiecībā uz šo dosie nav paredzēta koplēma procedūra? Uzskatu, ka vislabākā atbilde, ko varu sniegt, ir šāda. Mēs esam gatavi uzklausīt jūsu komiteju, esam gatavi uzklausīt Eiropas parlamentu. Un koordinācija šajā svarīgajā jautājumā ir ļoti būtiska. Strādājot tālāk padomē, mēs noteikti ņemsim vērā arī debatas parlamentā. Tagad eh, pievērsīšos laikam pēc 2020. gadā. Domāju, ka šeit mums vajadzētu teikt, ka investoriem ir uh, jānodrošina ticamība attiecībā uz eh, tiesību aktiem, un tieši tāpēc eh, lēmumi ir jāpieņem atbildīgi. Visi eh, mērķi, kas saistās ar vīdi un um, piesārņojumu un klimata pārmaiņām, ir ļoti svarīgi. Tāpat arī mums ir būtiski uzklausīt komisijas mm, publisko konsultāciju rezultātus. Šīs konsultācijas tikko ir beigušās. Un te ir runa par zaļo grāmatu. Mēs eh, labprāt eh, saņemsim komisijas sniegto informāciju par rezultātiem, un tāpat arī mēs skatīsim visus iespējamos scenārijus un ietekmes izvērtējumu uz dažādām nozarēm. Tagad infrastruktūras finansēšana. Šīs jautājums ir ļoti svarīgs. pirmo reizi Eiropas līmeņa projektu finansēšana no Eiropas komisijas un Eiropas Savienības mm, puses tagad būs iespējama, un tas ir ievērojams sasniegums. Protams, ka mums vajadzētu mēģināt rast veidus, kā šo finansējumu palielināt, iesaistot šeit eh, arī komerciālo pusi. Es domāju, ka Mm, mums būs labas iespējas apspriesties par šiem jautājumiem tad, kad mēs organizēsim konferenci par PCI projektiem Viļņā. Tagad eh, Prodīkunga jautājums par biomasas ilgspējīgumu. Liels paldies par šo jautājumu. Šīs jautājums, protams, ir tikai sākotnējā apspriešanas fāzē, bet uh, Te ir iesaistītas ļoti daudzas puses. Mēs eh, gaidām komisijas priekšlikumu, lai mēs varētu diskutēt arī ministru vidū par šiem jautājumiem. Domāju, ka mums vajadzētu uzklausīt arī rūpniekus. Ir vajadzīgi arī speciālistu atzinumi. Jebkurā gadījumā uzskatu, ka Ļoti labi, ka jūs devāt šādu konkrētu priekšlikumu. Patiešām esmu pateicīgs par to. Holas kundze un Turmes kungs runāja par energoefektivitāti. Paldies par šiem jautājumiem. Energoefektivitātes direktīva e, tik tikko tika pieņemta, tas notika pagājuši gadu. Tas arī ir viens no veidiem, kā panākt 2020. gada mērķu sasniegšanu šeit uzskatu, ka vajadzētu pievērst uzmanību īstenošanai un vajadzētu šos jautājumus atkal uzdot dalību valstīm. Šķiet, ka viss izdevīgāk ir vispār nelietot nekādu enerģiju. Turmas kungs pieminēja vairākus izaicinājumus, ar ko saskaras tieši mans reģions. Es uzskatu, ka tas arī parāda dažādas iespējas un izdevības, kas slēpjas aiz šīs direktīvas. attiecībā uz um, kodola projektiem mūsu kaimiņu valstīs. Arī paldies par šo jautājumu, tas ir mūsu reģionā ļoti svarīgs. Esam vienmēr iestājušies par viedokli, ka kododrošības standārti Eiropā nedrīkst apstāties pie Eiropas Savienības robežām. Jūs pieminējāt uh, vairākus projektus, kas dažkārt eh, ir vērsti tieši uz Eiropas Savienības tirgu. Mums vajadzētu uzstāt, lai tiek ievēroti konkrēti standarti. Tāpat arī ir jārunā par vienādiem spēles noteikumiem. Eiropas Savienības uzņēmumiem tas ir ļoti būtiski, jo tās konkurē gan Eiropas Savienības tirgu, gan arī cenšas iekļūt tirgos ārpus Eiropas Savienības. Tagad atsaukšos uz jūsu jautājumu par saikni starp gāzes un naftas cenām. Domāju, ka tas jau kļūst par realitāti. Daudzi lieli Eiropas uzņēmumi iet šajā virzienā. Mēs varam novērot, ka tā ir tendence, ko nevar apstādināt. Pilnīgi skaidrs, kā mēs pievērsīsim uzmanību šādiem priekšlikumiem, tad, kad mēs runāsim par energopolitikas ārējo dimensiju enerģētikas ministru lokā. Paldies! Nākamā jautājuma grupa. Mans kolēģis Jerzy, Jeržīs Buzeks uzdos pirmo jautājumu. Paldies, priekšādātāji! Eh, paldies ministra kungām par prezentāciju. Es varu tikai un vienīgi atbalstīt jūsu programmu enerģētikas jomā nākamajiem sešiem mēnešiem. Uh, Šī programma ir ļoti interesanta. Pēdējo mēnešu laikā ir bijušas vairākas sanāksmes. Dzirdēju arī ļoti labu jūsu prezidentes eh, Gribaus Kaitas kundzes eh, uzrunu. Uzskatu, ka jūs esat labi sagatavojušies nākamajiem sešiem mēnešiem. Domāju, ka nākamie seši mēneši būs izšķirošie Eiropas iekšējai enerģijas tirgus pabeigšanai. Es varu tikai un vienīgi atbalstīt eh, manu kolēģi uzdotos jautājumus un arī jūsu sniegtās atbildes. Es varētu mazliet papildināt eh, Jordans kundzes uzdoto jautājumu par infrastruktūru. Et šeit ir jārunā par eh, Eiropai interesējošu projektu atlasi, jo tādējādi mēs mēģināsim apstādināt energo salu izveidi. Tāpat arī varētu nedaudz papildināt turmēs kungu uzdoto jautājumu par um, gāzes uh, cenu mehānisma atvienošanu no naftas indeksācijas. Mēs redzam, ka šīs cenas ir ārkārtīgi atkarīgas no naftas cenām, un tas ir ļoti būtisks jautājums Eiropai. Tad man vēl būtu divi papildi jautājumi. Vajadzētu nodrošināt pārobežu enerģijas tīdzniecību. Tas nav uh, viegli, jo uh, brieži viena pārvade nav iespējama. Un nav arī daudzu citu lietu, kas ir vajadzīgas. Bet uh, dažkārt uh, viss grūtāk ir uh, panākt atbilstību starp atbalsta programmām atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Tieši tāpēc ir grūti īstenot dažādus Eiropas tiesību aktus un panākt eh, šeit labus rezultātus. Ir jāveido arī lietotājiem draudzīgs tirgus. Tas ir vēl viens veids, kā īstenot eh, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un visu šo sasniegumu šajā jomā. Ir jānodrošina, lai mūsu pilsoņiem uh, būtu vienkārši to lietot. Dažkārt pilsoņi vienkārši nesaprot, kas notiek eh, energotirgū. Tāpat arī iespējams viņi neizvēlas eh, atbilstīgāko energopiegādātāju un bieži vien ir atkarīgi no dažādiem vietējiem brokeriem. Paldies! Paldies, un tagad eh, pēdējā jautājumu uzdos Mensenkungs. Paldies! Priekšādātāji paldies arī ministra kungam par to, ka viņš mūs iepazīstināja ar šo programmu. Nav nekādu šaubu, ka pēc 2014. gada Eiropā ir vajadzīgs iekšējais enerģijas tirgus, taču mums ir vajadzīgs arī stabils un cauradzams iekšējais tirgus. Ministrs, protams, nāk no šādas valsts, bet neskatoties uz to, ir jāatcerās, ka energotirgiem ir jābūt caurdzumiem. Ja mēs sakām, ka ir vajadzīgi vienādi spēles noteikumi enerģijas tirgū, piemēram, tas, ka par uh, gāzi mums ir jāmaksā divreiz vairāk nekā par gāzi maksā Vācija, tad mēs šeit nevaram runāt par stabiliem un caurzemiem tirgiem. Esmu Dānis, un Dažkārt man rodas sajūta, ka Baltijas jūras kolēģi atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Tagad par ilgtspējīgu energoapgādi. Protams, mums ir jādomā par saistošiem mērķiem, par, tad, kad ir runa par atjaunīgo enerģiju un par ilgspējīgu enerģiju. Kāpēc gan mēs nerunājam par to, kā ar lielāku energoefektivitāti mēs varētu samazināt CO2 izmešus. Varbūt tas ir grūti, bet tas nav neizdarāmi. Iespējams, ka šeit ir vienkārši mazliet jāpalielina finansējums. Un cik gan ilgi Baltijas jūras kolēģi maksās divreiz vairāk par gāzi nekā vācieši? Ko eh, nodrošinās prezidentūra, lai tiktu mm, sniegtas labākas iespējas? Ir jādomā, kas notiks pēc 2000. Eh, 20. gada. Tas nozīmē gandrīz vai to pašu, ko rītdiena vairākiem uzņēmumiem. Mums vajadzētu vairāk domāt par uzņēmumiem. Idotas, uh... Paldies. Bēnsenkonga jautājums bija pēdējais, kas tika uzdots. Mm, tagad došu jums vārdu, lai jūs varētu sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms Būzekungam atbildēšu jūs jautājumu pirmo par izvēlēšanos procesu, ko mēs jau pašreiz veicam. Ir sapulcs paredzēt jau šonedēļ, kur būs sākotnējās pārunas par BCI sarakstu. Un Mēs ļoti gaidam, ka tas notiks jau rudenī. Kā jau es minēju, mēs pievērsīsim speciālu uzmanību kopējo interešu projektiem, un mēs esam laimīgi, ka jūs esat pieņēmuši ielūgumu ierasties un dot ziņojumu, un mēs to uzskatām, ka tas ir papildus stimuls uzklausīt, ko Eiropas parlamenta ziņojums dos par šo tēmatu par atbalsts schēmām un par atbilstību. Mēs gaidam vadlīnijas šajā jomā un sadarbības mehānismu, ko liks priekšā šovasar, un mēs arī saredzam, kad varētu būt pārunas padomē par šo jautājumu, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums vispārējām pārunām, kā kopējām tirgam tirgumu būtu jāstrādā un kā mēs varam veicināt atbalsta sistēmas dažādās dalībvalstīs. Tagad jautājums no Bensona kunga. Jā, caurskatamība ir ļoti svarīgs jautājums. Un ko mēs šodien saskatām, kad ir jau likumdošana, kas pieļauj šo caurskatamību un pēc pilnas ieviešanas energo paketei, kad būs neatkarīgs pārvadāšanas sistēmas, tad būs lielāka caurskatamība. Un kas vēl būtu svarīgi, ir, ka būtu daudz, pus, daudz vairāk daudzpusība. Uh, Un šie ir tie divi pilāri vai balsti, kas, kam vajadzētu notikt un kas jau tagad notiek visā reģionā un visā Eiropā, ka mums ir jābūt juridiskiem instrumentiem un arī diversifikācija, daudzveidība. Paldies! Paldies, ministra kungs! Paldies arī visiem kolēģiem par uzdotajiem jautājumiem! Paldies jums par ļoti skaidrajām atbildēm. Paldies par visu, ko teicāt mums. Nu, jāsaka, tiešām mums ir liels gods, ka jūs ieradāties šeit šodien pie mums, mūsu komitejā. Jo taisnība, ka enerģētika tiešām ir tā tēma, kas mūs ārkārtīgi daudz skar. Tā ir prioritatīva. Un mēs jau priecājamies par to, ka, nu, esat gatavi šeit ierasties atkal, tā tas droši vien arī notiks. Mēs ļoti labi apzināmies, ka enerģētika un ar to saistītie afek, eh, aspekti pilnīgi noteikti veidot tādu izšķirīgu spēku, izšķirīgu šķautni Eiropas Savienībai kopumā, dalībvalstīm kopumā, pilsoņiem tāpat Nu, tā ir parādība, kas nu, būtiski skar mūsu ikdienas dzīvi. Tātad vēlreiz liels paldies, ka, paldies, ka ieradī, ieradāties un nu, tiešām lai jums veicas eh, visu šo turpmāko sešu mēnešu laikā. Paldies un uz drīz tikšanos! Bene, allora proseguiamo, buongiorno a tutti, proseguiamo i nostri lavori. Labdien visiem! Varbūt varam turpināt savu darbu, kad jā, esam jau tikušies ar jauno ministru, turpināsim darbu, un es gribu dot vārdu Pīlāra Kastījo Viera par mākonu datošanas jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kolēģi un komisijas pārstāvi! Šodien mēs pārunāsim atzinumu administratīvo ziņojumu par mākoņu datošanu, un man ir tas gods būt referentei šam dokumentam, un šis atzinums būs Eiropas parlamentu viedoklis, un šis ir viens no galvenajām aktivitātēm Eiropas digitālā darba kārtībā 2010. gadu. Ir vairākas iespējas ar šo mākoņu datošanas. Tā nav jauna tehnoloģija, tas ir rezultāts no tehnoloģijas attīstības, tādā kontekstā, kur vairāki apstākļi rod mums tādu ietvaru, un tas mums, mums nav organizāciju, vai nu privāta vai publika, kas neizmanto datubāzes, kas nav saistīts ar tīklu, tātad ir skaidrs uzreiz, kad iespējamie lietotāji ir individi, firmas, uzņēmumi un iestādes. pamatā dažu gadu laikā mākoņu datošana bija daudz sološa ideja līdz sektoram, kas ļoti ātri aug. Es varētu pat teikt, ka tas ir lielākais sektors šajā jomā. Mākoņi var dot visādas iespējas infrastruktūram, procesiem To var darīt gan lielā apjomā, lielā apmērā vai spēc konkrētos gadījumos, un tāpēc ir svarīgi uzturēt, pāraudzīt datus un lai noturētu konkurētspējīgas cenas. Un visā pasaulē firmas ir ievērojuši, kad ir produktivitātes uzlabojumi, izmantojot šo tehnoloģiju. Ir ļoti, ļoti spēcīga attīstība šis mākoņu datošana. Es pārāk ilgi nerunāšu par priekšrocībām, izmantojot šo tehnoloģisko attīstību. Varbūt būtu pareizāk tā viņu arī raksturot kā tehnoloģisku attīstību. Komisija ir, ir uzrādījusi dokumentu, kur ir trīs galvenie elementi, kur būtu varbūt deva parlamentam, un tā ir mans viedoklis, ko varētu veikt kaut ko paralēlā to, ko komisija ir darījusi. Piec darbības, kur mēs varētu veikt jaunu stratēģiju mākoņu datošanai, kas varētu būt spēlēt ļoti svarīgu lomu Eiropai, runājot par izaugsmi, par nodarbinātību un darbiem, Pirmais jautājums - mākoņu datošana, lai būtu ekonomiskā izaugsme un darbvietas. Jaunieši nodarba eh, bezdarbs Eiropā ir gandrīz 24% no, 2000, no datiem, kas ir no 2013. gada marta, un runājot arī par mobilitātes ziņojumu, ir kādi 700 tūkstoši, lai miljons darbinieki šajā sektorā, tā ka viena no darbībām, ko mēs varētu iekļaut mūsu stratēģijā, ir dot apmācības šīs datora apmācībā, it sevišķi mākoņu datošanā. Tas ir pirmais. Otrs, te ir runa par drošību mākoņu datošanā, lai mums būtu vienādi, lai mums būtu vienādi spēles noteikumi tieši šajā tirgu, lai būtu viens uh, mākoņu datošanas tirgus, un tas ir ļoti svarīgi, un tas jau ir minēts direktīvā, bū, lai būtu vispārējās pakalpojumi, kas varētu aizsargāt datus. Trešais jautājums ir par publisko sektoru vai valsts sektoru. Tas ir ļoti svarīga dimensija, jo uh, valsts sektoram ir milzīga loma spēlēt visos šajos jautājumos. Mākoņdatošanas spējas, kur būs pilna digitalizācija, tad tas palīdzēt pilsoņiem, veselībai, mobilitātei, izglītībai un tā tālāk. Un tā tad samazināt arī izmaksas administrācijai vis, visās Eiropas iestādēs, kā viens piemērs. Vēl viens par apjomu mākoņu datošanas attīstību Eiropā ļaut mums izmantot, lai uzlabotu cits ekonomisko sektoru, cits sevišķi privāto ekonomisko sektoru. Tas ir ļoti būtisks jautājums, jo tas uzlabot citus sektors un tas būtu ļoti spēcīgs motors, jo pašlaik privātais sektors atpaliek šajā jomā. Vēl mēs runājam, kad valsts sektors var pieņemt mākoņu datošanu, tās ir jau ziņojumā, bet papildus ir bijuši tāda uzmanība, bet es domāju, ka tas nav vajadzīgi, mums jāiet uz priekšu un veidot partnerības, lai mākoņu datošana būtu pieņemta, kā tas ir ieteikts komisijas dokumentā. Un tad ceturtais punkts, ko attīstībā ir standarti mākoņu datošanā. Tas ir jāuzsver, jo nevar būt pilāri, nevar būt izmantotāji, ko viens piegādātājs tur gūstā, lai būtu pārnesamība, ir vajadzētu būt savstarpēji savietojamība, un tas ir būtiski, lai varētu arī nodrošināt pārnesamību nākotnē, un ir arī standarts, kas ir jāievieš. Es zinu, kad mums ir 4. septembris kā termiņš, kad ir jāiesniedz grozījums. Tātad tas, kas jau tagad tiek padarīts, un tad ir vēl jautājums par patērētājiem, par informācijas caurskatamību, tas ir būtisks jautājums, un es arī gribēju runāt par jautājumu, kas mums ir bijis iepriekšējās debatēs, kāds būs sekas no mākoņu datošanas, kāda ir ietekme. Ja mums ir vesel, veselīgs mākoņu datošanas stratēģija, protams, mēs to nevaram darīt bez pārējās pasaules, bet mums ir jāveic tas sadarbojoties ar citām geogrāfiskām geogrāfiskiem re reģioniem, it sevišķi pāratlantijas jautājumā, bet tas ir horizontāla pieeja, kas ir būtiska, lai būtu vienots digitālais tirgs, jo ir visādas sekas vairākos tirgus šis digitālais tirgus. Un tā tad tas varētu būt izaicinājums, lai attīstītos šis tirgus kas jau pašlaik ir diezgan sašķelts. Un, ja ir vēl kādi komentāri, es gribētu pateikties komisijai. Paldies, ka jūs organizējāt šo debatu. Es labprāt domāju, ka tas ir būtiski tagad šajā semestra daļā runāt, pirms mēs aizējām atvaļinājumā, un es gribētu arī pateikt visiem mūsu kolēģiem, kad es esmu gatavi uzklausīt jūs ieteikums, jūs komentārs. Es zinu, ka pirmais pārskats būs septembrī, bet mums ir jāuzskat to, ka devumu komisijas priekšlikumam piedevu. Es domāju, ka Eiropas parlaments var kaut ko piedāvāt šajā sarunā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Pilāra! Un nākošais runātājs ir Kalfin kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es grib, gribu atvainoties Totmans kundas vārdā, jo viņa ir ēna referent no sociālistu grupas par mākoņu datošanu. Vispirms es gribu apsveikt referentu par pamatoto ziņojumu, kas uzrāda galvenajos izaicinājumus Eiropai mākoņu datošanai. Runājot par patreizējām attīstībām un runājot par spiegu skandālu un, un ar citām parlamentu komitejām, mēs gribētu uzsvērt, kad viņa saprot, kādi ir svarīgums šīm ziņojumam, atzinumam, un te tieši ir atrunāt, kādi ir riski ar datu noplūdu un ar spiegošanas jautājumu, kas tagad ir būtisks. Par infrastruktūru. Vispirms mākoņdatošana nozīmē, ka ja, lai to izmantot pareizi, ir jābūt efektīvam platjoslas savienojumam. Un, ja ir runa par mākoņu datošanu, mēs nevajadzētu aizmirst par ir jāievieš platjoslu savienojamību vairākās Eiropas Savienības teritorijās. It sevišķi tas ir izaicinājums individiem, bet arī uh, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, it sevišķi tad, kad viņi ir mazāk apdzīvotās teritorijās, kur nav platjoslas pieeja. Kad mēs pārunājam dat, mākoņu datošanas iespējas, tad mums ir, ir jāiekļauj vispārējā ainā un atrunāt riskus, kā lai nepalielinātos digitālā plaisa ja runājam par infrastruktūru, ir arī jāskatās, ka patreiz trūkst serveru fermas, jeb fermeru tīklu, lielākā daļa serveru un lielākā daļa dati ir tiek glabāti ārpus Eiropas Savienības teritorijas, ja mēs runājam par mākoņiem, tad ir kādreiz grūtāk sameklēt tos mākoņus, bet Eiropai ir jātīst šī infrastruktūra. Ja ir runa par iemaņām, to pilāru uzsvēra, un Katrīna Strautmans vārdā es gribu atbalstīt šīs, šos. Mums ir vairāku izglītību vajadzība lietotājiem, un arī lielāks kvalifikācijas specialistiem, kas pāraugu mākoņu datošanu un attīst šo infrastruktūru. Tad trešais par sociālo pusi. Mums ir arī jāskatās, kad attīstot mākoņu datošanu, mums vajadzētu uzmanīt, kāds ir ietekme uz sociālo jomu, jo sapros, saprast mākoņu datošana, atplaisa starp IT speciālistiem un citiem speciālistiem uzņēmumā, tad viens, kas der visam, sa samazina arī pakalpojumu kvalitāti. Tā tad vajadzētu turpināt inovāciju, ieskaitot mazākām firmām. Tad no patērētāja puses ir jāizvairās no būt pārvietojamību un savstarpējas savietojamību, un ko mēs uzskatām ir, kad vajadzētu runāt nevis par starpību starp valsts mākoņu datošanu, bet lai būtu Eiropas vai ne Eiropas valstīm, un kopējā Eiropas stratēģijai ir jāvirzās uz vienu tirgu, lai mēs varam salīdzināt Eiropas tirgu ar ārējiem tirgiem un izraisi, izvairīties no atšķirībām Eiropas tirgu. Tad stratēģijas Eiropas Savienībai vajadzētu būt savs starptautiskais nozare un vajadzētu sadarboties ar citiem partneriem ārpus Eiropas Savienības, lai veikt standarts, lai mākoņu datošana tiktu atbalstīta. Nu, un visbeidzot, es gribētu uzsvērt, ka lielākā daļa ceturtais punkts ir pārāk neitrāls, kad neviens, nevienam biznesa modelim nevajadzētu dot priekšrocību. Katrīna ieteica, kad viceprezidents Nelī Krūs runā 2011. gadā, kad, kad ne tikai Eiropa būtu mākoņu draudzīga, bet mākoņu aktīva un produktīva. Tātad mums vajadzētu veicināt mākoņu datu risinājums un nevis izmantot citu valsts. Tātad veicināt Eiropas formas. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies! Un es gribu atvainoties kolēģiem, kad pārkāp ierobežojums. Paldies, Rodas kungs, es arī gribu apsveikt Pilārs ziņojumu projektu, un tas atrunā viss jautājums gandrīz par mākoņu datošanu, un mēs viss atzīstam, kāds ir iespējas mākoņu datošanā un valsts pakalpojumos, lai būtu efektīvāk un lai IT iepirkumi būtu droši un caurskatam, un mākoņu datošanai ir jābūt drošai, jo mēs runājam par papildus risku, par pārāk daudz informāciju, vairākiem piegādātājiem, un es atbalstu referentu, kad iekšējais tirgs vajadzētu būt kopējs un pieejams visiem lietotājiem. lietotājiem. Runājot par standartiem, mēs atbalstam, ka komisijai vajadzētu uzņemt vadošo lomu, lai būtu droša mākoņa pakalpojuma, un ALDE arī atbalst nodaļu, lai būtu patērētāja aizsardzību lai patērētāji varētu veikt, veikt izvēli, tad lai viņiem būtu visa informācija un es gaidu sadarbību. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Raudas kungs! Tālāk, nākamais runātājs. Um, thank you, Ms. Paldies, priekšādātāji, saka Anders Dotars kundze. Paldies arī referentei par sagatavoto ziņojumu. Sākotnēji komisijas paziņojums man likās ļoti mulsinošs, tur bija ir kārtīgi daudz uh, datu, šādi trasti, tādi trasti, un tad dažādas lietojuma programmatūras tika tik lietots. Mm, protams, ka visi šie projekti bija tādās sākuma fāzēs. Tad man bija jautājums, kāpēc komisija nāk klējā ar šo paziņojumu, nevis nedaudz nogaidot, tad, kad pētniecības projekti, kas šobrīd ir aizsākušies, būtu nonākuši pie rezultātiem ar secinājumiem un tā tālāk. Bet, nu, to visu pie malas nolieko, tomēr gribu teikt, ka kas, dekastīļo kundzes viņam gan ievieš tā visā skaidrību. Viņas pieci punkti ir skaidri un gaiši noformulēti. Viņa runā par visiem būtiskākajiem jautājumiem, par izaicinājumiem, kas ir Eiropas Savienībai, gan attiecībā uz valsts iepirkumu, gan kā pieņemt standartizētu lēmumu, kā nodrošināt patērētājiem pārskatāmību, pamatoties uz visiem šiem jautājumiem, kas, protams, Eiropai svarīgi, un ņemot vērā faktu, ka tā vēlas taču parādīt rūpniecisko uh, avangardu šeit. Piekrītam arī Trautmans kundzes paustījām bažām par ietekmu uz sociālo vidi. Eh, nu, te varbūt varētu likt lielāku uzsvaru šo, jo ļoti daudz no tiem drošības modeļiem, kas šobrīd pastāv tiešsaistes telpā, interneta telpā, tiek aprakstīti kā tāda feodālās eh, feodālās ēras eh, prototipi, kur viena, viena firma greizsirdīgi sargā savus priekšlikumus. Vēl viens veids, kā palīdzēt pilsoņiem, ir, nu, tā tad vērsties pret to un organizēt dažādas plašas debats, jo, piemēram, šie mazie uzņēmēji, kas nevar izmantot kaut kādas lielas um, sviras attiecībā uz šiem lielajiem mākoņu datošanas um, piedāvātājiem bet atklāt diskusiju rezultātā viņiem varētu būt daudz vieglāk šī situācija kopumā. Tālāk datu pārnesamība un sistēmas savstarpējā savietojamība, protams, šīs visas idejas uzskata par ļoti interesantām un tiešām ar nepacietību gadu iespēju strādāt kopā ar referentu un pārējiem ēnu referentiem pie šī dokumenta. Domāju, ka sadarbība varētu būt laba un mēs varam nonākt pie tādiem auglīgiem secinājumiem. Es priecājos, ka tik labziņojam projekts darba turpināšanai. Liels paldies, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se také připojil k těm. Paldies, priekšādātājs, saka Tošenovska kungs. Es arī gribu pievienoties tiem, kas nu pat teica, cik lieliski sagatavot ziņojums. Paldies tev, Pīlār! Tiešām ļoti labi apraksta visa veida aspektus un arī to situāciju, kādā atrodamies šobrīd. Uh, ja ņemam vērā šo mākoņu datošanu, un turklāt tiek runāts arī par tādu nākotnes vīziju. Un tāpēc augstu vērtēju to faktu, ka, lūk, pāris lapās ir izdevies aprakstīt visus šos procesus, kas taču ir ļoti sarežģīti pēc savas būtības. Pareizēm paši informātiķi nesaprot, par ko tur vispār šīs detaļas runā. Bet, nu, un domāju arī, ka ziņojums nāk īstajā brīdī. Gal galā šobrīd grasamies spriest par ļoti daudziem ziņojumiem, un e, darbs, kas norisinās šobrīd, tostarp arī pie šī ziņojuma, ietilpst mūsu kopējā darba kārtībā. Tieši kā Rauds kungs teica, visi šie ziņojumi sasaistās kopā, Un lūk, tā ir šī digitālā darba kārtība, par kur runājam. Mākoņu datošana ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc, ka tā piedāvā šo digitālo infrastruktūru. Tāpat laikā mākoņu datošanas kontekstā ir rodas arī zināms spiediens uz virkni elementiem. Lūk, jā, īpaši uz interneta ātrumu, uz šo platjoslas internetu piedāvājumu, jo te runājam par milzīgu apjomu datu pārvietošanu Tad nu redzējām, ka Te nu redzam, ka dati tiešām tiek nu, šādā veidā nodoti eh, uz mākoņiem lielos apjomos, un tas prasa atbilstīgu infrastruktūru. Kolēģi jau runā arī par valsts iepirkumu un privāto sektoru, ja šie ir abi svarīgi elementi, un viss būs atkarīgs no konkrētajiem parametriem, ko izdosies noteikt. Nu, piemēram, tajos gadījumos, kad privātam sektoram tiks piedāvāts iespējas iesaistīties šādu pakalpojumu piedāvāšanā, un tāpēc te uzmanīgi jāsako līdzi tam, lai ar savu regulējumu mēs kaut kādā veidā nenobremzējam attīstību un realitāti, kas varbūt jau aktuāla dažās dalību valstīs. Un te nevajadzētu uzlikt kaut kādu veidu administratīvas bremzes. Kolēģi jau runāja arī par drošības aspektiem un konfidencialitāti attiecībā uz datiem. Tas ārkārtīgi svarīgi. Šeit atbildība pilnīgi noteikti jāuzņems tiem, kas pārvalda šo mm, mākoņu datošanu kā pakalpojumu. Viņiem jāuzņems pilnīga atbildība par datu konfidencialitāti un turklāt tāpēc nākšu klajā arī ar vairākiem grozījumiem. Domāju, ka šajā ziņā, šajā jomā vēl vairāk jāpastiprina visas prasības Jo taču redzam, cik lielā apmērā dati par pilsoņiem, viņu privātie dati tiek nodoti tālāk. Iedzīvotāji reizēm tā naivi uzskata, ka nekas svarīgs jau par viņiem šajo datu plūsmās nav. Tā nav taisnība. Jo šāda veida mākoņu datošanas kontekstā varētu būt vesela jūra data, kas vienkārši paslīd garām mūsu kontrolē Un nu, tas viss var beigties ārkārtīgi bēdīgi, un tāpēc kā ānu referents tiešām priecājos, ka varēšu ar referenti tālāk strādāt pie šī dokumenta un līdz ar to piedāvāt arī visu eh, palīdzību, kas viņai varētu būt vajadzīga, lai mūsu komiteja beig beigās nāk klajā ar lielisku ziņojumu. Paldies Tošanovska kungam. Tālāk Prodīkungs. Grazie, prezidente. Paldies priekšsādātājai. Paldies Pilārēde Kastiljo par sagatavoto ziņojumu. Mākoņu datošana tiešām ir ļoti daudz sološa. Tā piedāvā lielisks iespējas, kas ļaus mums piekļūt dažādu veidu ap, datu apstrādes un uzglabāšanas iespējām kas šobrīd mm, faktiski nu, vispār pat nevar būt iedomājams kaut individuāliem lietotājiem vai maziem uzņēmumiem. Un tāpēc potenciāli tā ir ārkārtīgi tāda lieliska virzība, lielisks attīstības solis. Un tomēr lai mēs varētu uz šo jautājumu paraudzīties no tādas ļoti plašas un atvērtas perspektīvas, mums tomēr ir nepieciešams atcerēties par garantijām datu drošībai. Nedrīkst pieļaut to, ka ar datiem kāds varētu manipulēt. Vai ka tos varētu izmantot kaut kādu veidu spiegošanai vai informācijas iegūšanai, ļaunprātīgai izmantošanai. Un tāpēc papildu šim milzīgajam potenciālam, ko piedāvā mākoņu datošana, nāk līdz arī būtisks risks, un tāpēc mums tam ļoti uzmanīgi un detalizēti jāpievēršas. Kur šie dati tiek uzglabāti? Kādā veidā? kā tiek nodrošināts tas, ka dati netiek izmantoti citiem nolūkiem, nekā tam nolūkam, kura dēļ tie sākotnēji tika apkopoti un, un iegūti. Tāpēc ir jāspēj piedāvāt garantijas, šādas garantijas, pirms mēs tālāk turpinām kaut kādus projektus saistībā ar mākoņu dašo, datošanu, kas varētu kļūt ar vien grūtāk pārvaldām to tālākās attīstības posmā. Nākamais runātājs. Populā. <laughs> Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Godāmie kolēģi. Nē, nē, šeit nebija nekāda sakara ar mākoņu datošanu. Pirmkārt, es vēlētos sirsnīgi pateikties mūsu referentei par izcilo mm, ziņojumu projektu. Es varu tikai un vienīgi pievienoties eh, kolēģiem, kas teica, ka šajā ziņojumā ir ārkārtīgi daudz dažādas informācijas, kas mums vēl ir, protams, jāapstrādā. Vairāki kolēģi jau e runāja par to, ka iepriekšējā plenāra sesijā bija ļoti daudz um, kaismīgu debašu par spiegošanu, par uzbrukumiem un kā mēs varam rīkoties šādos gadījumos. Uh, Igaunijas prezidents arī ir uzsācis iniciatīvu, proti, ka mums vajadzētu veidot Eiropas eh, mākoni, Eiropas mākoņu datošanu, un, protams, būtu jāķerās šiem darbiem klāt. Taču ir ārkārtīgi svarīgi arī, lai parlamentā mēs izstrādātu savu atzinumu pirms komisija nāks klajā ar konkrētākiem priekšlikumiem. Par Pilārs de Kastīļo projektu. Tajā man ļoti īpaši patīk tas, ka šajā mm, ziņojumā galvenokārt tiek runāts par uzticēšanos, par to, ka ir jāaizsargā mūsu personas dati. Uh, Tātad mūsdienu sabiedrībā pats svarīgākais ir tieši šī informācija, šie personas dati, un ja mēs nevarēsim nodrošināt, ka mākoņu datošanā šie dati tiek aizsargāti, ja mēs nevarēsim šiem cilvēkiem teikt, ka mēs zinām, kas ar šiem datiem no, notiks, tad mums arī neizdosies izveidot savu Eiropas mākoni. Visā ziņojumā tas ir ļoti labi jūtams, un tas man ļoti patīk. Uzskatu, ka tas ir pats galvenais, tas ir centrālais punkts, Eh, šajā tēmā, proti, ja mēs vēlamies virzīties uz Eiropas mākoņu datošanu. Ir jāievēro Eiropas standārti par privātās dzīves neaizskaramību. Tas ir eh, tāds me, minimālais nosacījums, lai varētu sniegt standārta licences. Par to noteikti vajadzētu runāt. Es uzskatu, ka šeit vēl ir daudz darāmā, bet mm, iesākums ir ļoti labs. Mums ir, protams, jāved arī politiskas diskusijas, vai Eiropas parlaments atbalstīs šādas Eiropas mākoņa izveidi. Un, protams, mani šokē arī um, šī attīstība pēdējo divu nedēļu laikā. 95% no mākoņu datošanas pakalpojumu piedāvātājiem atrodas ASV un Eiropā nekā tam līdzīga nav, tieši tāpēc mums vajadzētu jo intensīvāk strādāt pie šiem tematiem. Nu, ja runa par detaļām, tad, kolēģi, mums vajadzētu par to vēl padomāt. Vai Eiropas mākonis nozīmē to, ka datu centriem ir jāatrodas tikai un vienīgi Eiropā? Ja mēs runājam par Eiropas mākoni, vai tas nozīmē, ka e, transfers no Eiropas reģiona tiks pieļauts tikai tad, ja e, citos pasaules reģionos tiks nodrošināti tieši tādi paši personas datu aizsardzības standarti, vai tas nozīmēs, ka mums atkal ir jādiskutē ar ASV, vai mums vajadzēs vest jaunas sarunas par dažādiem nolīgumiem. Uzskatu, ka ir ļoti daudz dažādu jautājumu, kas ir saistīti ar šo tematu, un es domāju, ka tieši mūsu komitejai vajadzētu uzdot šos jautājumus. Es Paralēli darbojos arī juridisko lietu komitejā un pašlaik tur notiek sarunas par uh, autortiesībām un autortiesību atlīdzību. Nu, ko mēs darīsim šādā situācijā, kā mēs uh, darbosimies ar tādiem darbiem, ko, ko aizsargā autortiesības, kādā veidā tie varēs tikt ievietoti mākonī. Mums vajadzētu panākt vienotus harmonizācijas standārtus, to visu, protams, vajadzētu saistīt arī ar šo Eiropas mākoņu datošanu, un eh, tad arī mēs varētu pateikt, vai mēs atbalstīsim šādu Eiropas mākoņu datošanu vai nē. Nu, mūsu pilsoņiem tas ir ļoti būtiski, bet ir jādomā arī par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šeit es saskatu ļoti daudz dažādu jautājumu, bet es esmu ļoti priecīga par to, ka Pilārs Dika Stīļo kundze ir gatava diskutēt par šiem jautājumiem. Bīniem, jā. Lieliski. Nu tad līdz ar to runātājs raksts noslēdzies, un tālāk došu vēlreiz vārdu komisijas pārstāvē, pēc tam referentē. Lūdzu. Uh, like Gribu teikt paldies par šo atzinumu Pirmām kārtām gribu teikt, ka komisija jau ir piedāvājusi zināmas komentārus šī ziņojuma sagatavošanas laikā, tāpēc, nu, ļaujiet man tikai pieminēt pāris nelielus komentārus. Mēs pilnībā atbalstām um, šeit noteikumu izstrādi, kas attiecas infrastruktūrām. Pirmām kārtām gribu teikt, ka no riska var izvairīties ne tikai eh, no tāda riska datiem piekļūst ārvalstu valdības, šis ir nav vienīgais veids. Nu, pirmkārt, jāpalielina, protams, uzticēšanās, ir vajadzīga, vajadzīgs pārskatāms juridiskais ietvers, augstsklātētas pētniecība, risku izvērtējums, ir vajadzīga apmācība un iz, a, zināšana, tāda tā, problēma apzināšana. lai izvairītos no tā, ka valdība piekļūst šiem, svešas valdības piekļūst šiem datiem. Otram kārtām nevaram pievērsties tikai infrastruktūrai Eiropā. Jādomā par iespēju, ka varbūt arī citādas situācijas, piemēram, infrastruktūras vai datu centri Eiropā būs, bet pastāv iespēja, ka atsevišķi pakalpojumi tiks sniegti nu, no ASV uzņēmumu puses. Neaizmirsīsim, ka, piemēram, uh, Ehm, šāda veida arī vīzām ir ekstrateritoriāla piemērotība atsevišķiem pakalpojumiem tāpat. Kas attiec uz šo atzinumu? Vēl viena lieta. Īpaši attiecībā uz patērētāju aizsardzību un situāciju, ka ka nevar būt tā, ka patērētāji izmanto mākoņu datošanu pēc noklusējuma, nebū, nesot informētumu par to, ko viņi dara. Mums jāatceras, ka mākoņu datošanas pakalpojumi nākotnē būs visur. Tie tiks izmantot pilnīgi visur, gluži kā internets. Un tāpēc, zināmā mērā, da, kākoņu datošanas pakalpojums varētu sas, salīdzināt ar internetu pakalpojumiem un teikt, ka mākoņu datošana izmanto pēc noklusējuma varētu nozīmēt to, ka internets tiek izmantot pēc noklusējuma kā standarta norma. Turklāt daudz patērētāji neredz nekādas atšķirības starp mākoņu datošanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem, tāpēc patērētājiem arī vajadzēs, būs, vajadzēs kaut kādu mm, informācijas tehnoloģiju zināšanu apjomu, lai viņi saprastu, vai viņi izmanto šādus pakalpojumus vai nē. Ne un komisija, jāsaka, šobrīd nav pārliecināta, vai ka tas, kādā veidā šis priekšlikums šobrīd tiek formulēts, atzinums tiek formulēts, ir tas pareizākais veids, kā aizsargāt patērētāju. Līdzīga situācija mums bija arī ar šiem, šo mm, mazo spiegošanas programmatūru, jeb kuki izmantošanu, un tas attiec arī uz daudzām citām niansēm interneta jomā, kur ir vajadzīga papildus izglītošana, lai varētu patērētājs aizsargāt pats sevi. Par autortiesībām runājot. Mēs atzinīgi vērtējam um, šīs te šo mm, tiesību aktu par nodevu noteikšanu attiecībā uz šādu veidu mm, autoru tiesībām, tas būs svarīgi arī mākoņu datošanai kopumā, te strādāsim arī rekomendācijas, jo mākoņu datošanas būtu jāņem vērā strādājot pie šīm nodevām. Bija arī komentārs par to, ka pastāv atšķirības starp ES un ne ES stratēģiju. Nu jā, šeit vajadzētu būt tādai mākoņu datošanas partnerībai veidojot sadarbības starp dažādām dalību valstīm. Un lai arī dažas dalībvalsts šobrīd izstrādā pašas savas mākoņdatošanas stratēģijas, Eiropas mākoņdatošanas partnerība palīdzēs šādā veidā apmainīties ar idejām, nonākt pie kaut kādiem kopsaucējiem un apmainīties ar paraugu praksi. Tādā veidā cenšamies nodrošināt sadarbību Eiropā un veidot vienotu tirgu. Paldies! Bene, grazie la komisija. Lieliski, ko paldies komisijai, saka priekšādātāji. Nu tad, Pilār, tev vārds secinājumi. And, uh, thank you. Priekšādātāji. My colleagues. Eh, paldies arī visiem kolēģiem, kas deva šo ļoti pozitīvo vērtējumu manam ziņojumam, manam ziņojuma projektam. Paldies arī komisijai par komentāriem. Pēc vasaras brīvdienām mums vēl septembra sākumā būs nedaudz laika noturēt ēnu referentu tikšanos. Un plenāra sēdē katrā ziņā šo dokumentu vajadzētu pieņemt līdz gada beigām, bet līdz ar to mums nedaudz laika mums tomēr vēl būs tādā, nu, vēsu prātu apspriest visu šo dokumentu kopumā. Jūs minējāt ļoti daudzas punktus, kas, eh, manuprāt, ir eh, svarīgi un varu gandrīz pilnā mērā var par daudz ko piekrist, bet nu zinu, ka debats jānoslēdz, jo mums vēl būs iespēja par to spriest un runāt, un to arī darīsim. Pēc vasaras brīvdienām, septembrī. Paldies! Grazie, Pilāra, grazie a tutti i colleghi suo intervento. Paldies, Pilāra, un paldies arī visiem kolēģiem, kas izteicās. Es vēlētos jums atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 4. septembris, 2012. dienā. 14. oktobrī mēs balsosim komitejā un novembrī savukārt eh, plenārsesijā. Tagad eh, Valēns kundze nemžēl nav klāt un. Viņu aizstās Holas kundze. Došu viņai tūlīt vārdu. Paldies, priekšādētājs kundzei. Patiešām es šeit pārstāvu Valēnas kundzi un nolasīšu viņas sagatavoto izklāstu par šo dokumentu. Tātad viņa saka, kolēģi, iespējams jūs atcerēsieties, ka šī regula par paziņošanu Eiropas komisijai par enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem jau tika iesniegts Eiropas parlamentām 2009. gadā. To laika Balēnas kundze arī bija Rūpniecības komitejas referente, un uh, kopā ar jūriju komiteju ITRE nolēma, ka Eiropas parlamentam vajadzētu uzsākt uh, prasību tiesā pret komisiju, lai apstrīdētu izmantoto tiesisko pamatu un aicinātu tiesu atjaunot veco regulu. Uh, padome bija izmantojusi tri, pantu 337 līgumā un 187. Tātad uh, konsultācijas tika izmantotas kā tiesiskais pamats, balstoties uz uh, vispārīgas informācijas vākšanu. Tolēk eh, Valēns kundze uzskatīja, ka šī regula neatiecas uz informācijas apkopošanu un īsnībā tā dos pamatu vispārējai enerģijas politikai Eiropas Savienībā, ja runa par enerģijas infrastruktūru. Uh, Tieši tāpēc, balstoties uz um, jaunajām Eiropas parlamenta pilnvarām saskaņā Lisabonas līguma attiecībā uz enerģētiku, uh, parādījās pierādījumi, ka mums vajadzētu piemērot koplēmu procedūru šim dokumentam. Un div, patiešām 2012. gada 6. septembrī tiesa anulēja pašreizējo regulu un aicināja padomu gat, pad, gatavot jaunu regulu, izmantojot 194.2 pantu ties, Eh, Eiropas Savienības līgumā, kā tiesisko pamatu. Tādējādi Eiropas parlamentam tiek pie, piemērotas koplēm mm, mm, tiesības. Valēns kundze um, apmierināt norāda, ka lielākā daļa no grozījumiem, ko Eiropas parlaments pieņēma 2010. gadā, e, ir pārņemti jaunajā priekšlikumā, ko gatavoja komisija un padome. Regula pieprasa, lai ik pēc diviem gadiem dalību valstis apkopotu datus un sniegtu šos datus komisijai par uh, dažādiem infrastruktūras projektiem, kur eh, runa par enerģijas eh, kapacitātes veidošanu. Tātad ir runa par naftu, dabas gāzi, elektrību, eh, biodegvielu, kā arī no šiem avotiem radušos oglekļa dioksīdu. Regulā paredzēts pienākums enerģētikas uzņēmumiem sniegt nepieciešamos datus attiecīgai dalībvalstī. Komisija līdz ar to tiks precīzi un regulāri informēta uh, Uh, par jauniem investīciju projektiem enerģētikas jomā. Tas ļautu komisijai uh, veikt savus uzdevumus enerģētikas jomā. Ar šiem apkopotajiem datiem un pāro nozāru analīzi varētu identificēt uh, pieprasījumu nākotnē, kā arī dažādus šķēršļus investīcijām. Šāds instruments ir vajadzīgs, kā uzskata referente, un tas papildina arī Connecting Europe Facility. Tādējādi mēs varēsim identificēt enerģijas infrastruktūrā veicamo ieguldījumu vajadzības ar mērķi izveidot iekšēju enerģijas tirgu, nodrošināt piegādi un pies piesaistīt tīklam jaunus enerģijas avotus. Līdz ar to referente atbalsta eh, komisijas priekšlikumu. Savā ziņojumā viņa ir paredzējusi vairākus grozījumus, lai paskaidrotu dažādus jēdzienus. Pirmām kārtām tie runa par dubulto ziņošanu. Valēnas kundze vēlas izvairīties no administratīvā slogā palielināšanas uzņēmumiem. Tieši tāpēc, ņemot vērā ziņošanas prasības, ja ziņošana par investīcijām tiek prasīta saskaņā ar citiem konkrētiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, dalībvalstis tiek atbrīvotas no pienākuma ziņot par šādām investīcijām. Tas jau bija paredzēts priekšlikumā, bet to vajadzēja vairāk paskaidrot. Valēns kundze arī uzstāja, ka vajadzētu pastiprināt noteikumus, kas saistīti ar informācijas konfidencialitāti un datu drošību, saskaņā ar iepriekšējo ziņojumu. Viņa arī uzskata, ka vajadzētu paplašināt regulas aptvērumu, vajadzētu ietvert arī akmeņogles kā e, svarīgu e, sadaļu e, energoavotu sadalījumā. Vēl kāds jautājums ir Eh, ziņošana par trešās valstīs veiktām investīcijām infrastruktūrā, kam ir ietekme uz energotīkliem vienā vai vairākās dalībvalstīs un līdz ar to Eiropas enerģijas tirkū. Vajadzētu norādīt, ka Eiropas enerģijas tirgus eh, m, mm, nav izolēts un autonoms, un mēs m, eh, nevaram veidot politiku, m, neietekmējot mūsu kaimiņu valstis. Valēns kundze arī uzskatīja, ka vajadzētu iekļaut ziņošanas prasības par jaudām, kas attiecas uz saspiestu dabas gāzi. Uh, Eh, par, um, gan ar importu, gan ar eksportu, jo tās ir ļoti būtiskas mūsu eh, gāzapgādes diversifikācijas stratēģijā. Uh, Tāpat arī uh, Valēns kundze vēlas pazemināt uh, jaudas robežvērtības ziņošanā par vēja ģeneratoru sausums parkiem, jo arī uh, tie var kļūt par nozīmīgu energoražošanas daļu Eiropas Savienībā. Valēns kundze vēlas paplašināt ziņošanas saistības, ietverot jaudas, kas saistītas ar energo, ener, elektroenerģijas glabātavām. Valēnas kundze labprāt uzklausīs ēnu referentu. Uh, sakāmo un arī citu kolēģu sakāmo. Viņa cer, ka šis ziņojums varēs tikt ātri pieņemts. E, laika grafiks paredz termiņu grozījuma iesniegšanai 11. jūlijā un balsojumu ītri komitejā 18. septembrī. Bene, grazie per questa relazione. Paldies par šo izklāstu. Langenkungs vēlējās izteikties. Priekšēdētājs kundze, Valēnas kundzes sagatavotais ziņojuma projekts, manuprāt, ir ļoti labs. Iespējams, to vajadzētu mazliet papildināt, un varbūt mēs varētu arī kritiski izteikties par dažiem punktiem, bet es uzskatu, ka mēs varētu piekrist šim ziņojumam. Holas kundze jau teica, ka bija strīds par m, tiesisko pamatu. Saskaņā ar veco Eiratom līkumu vienīgais lēma pieņēmējs bija padome. Tagad Mums ir eh, jauna tiesība akti, un mums ir arī ziņošanas prasības par jaunām spēkstacijām, un eh, tieši tāpēc mēs arī vēlējāmies šo jauno tiesisko pamatu, proti 490. pantu. Ļoti labi, ka tiek piemērota koplēma procedūra, jo tieši mm, tā dēļ mēs varam eh, pārbaudīt šo regulu, kas tika pieņemta 2010. gadā, balsoties uz veco Eiratom līgumu. Uh, Ņemot vērā šīs eh, prasīš, prasības ziņošanai, mēs zinām, ka eh, pēdējos gados eh, enerģētikas joma ir ievērojami mainījusies, un tieši tāpēc arī satura ziņā mums vajadzēja pielāgoties jaunai regulai. Man ir mm, daži komentāri. Valēns kundze ir uzstājusi uz akmeņogļu iekļaušanu. Es uzskatu, ka tas ir pareizi, un to es arī atbalstīšu, tātad tas ir 20. grozījums akmeņogļu apstrāde, ja gada kopējā produkcija ir 1 miljons tonu. Pat, ja mēs eh, iespējams vēlamies domāt par CO2 izmešiem, mums jebkurā gadījumā nākotnē vēl nāksies izmantot akmeņogles, un tieši tāpēc akmeņogles arī vajadzētu iekļaut šajā regulā. Nākamais - atjaunīgi enerģijas avoti. Ziņojuma projektā bija runāts, ka te būs runa tikai par tādām lielākām glabātavām. Es uzskatu, ka energo apgādes decentralizācijas laikā dažās Eiropas Savienības dalību valstīs ar um, šādām uh, glabātavām, diemžēl, nepietiks, un uh, šīs glabātavas iespējams ir pārāk lielas. Tieši tāpēc mums vajadzētu varbūt uh, padomāt par uh, šī lielumā samazināšanu. saskaņā ar priekšlikumu, kas ir iekļauts pielikumā. Piemēram, ja runa par termoelektrocentrālēm, tad tie būtu 50 MW, nevis 100 MW, biomasa 10, nevis 20. Mums vajadzētu lielākoties visas šīs glabātavas samazināt uz pusi, jo galu galā mums ir jāņem vērā jaunās prasības decentralizācijai ir jāatcerās, ka eh, pēc decentralizācijas būs eh, vajadzīga tāda pati infrastruktūra. Vēl kāds punkts, ko vēlējos pieminēt. Tas ir 11. pants, kurai paredzēta pārskatīšanas klauzula 11. pantā. Un te ir runa par 2016. gadu, pašlaik meklēju tieši, kas tur teikts. Tātad 2016. gadā Eh, vajadzēs pārskatīt eh, šo regulu, mm, padomēm parlamentam vajadzēs iesniegt ziņojumu, un pēc tam otrs eh, teikums. Tad šajās pārbaudēs komisija domās arī par prasību apvērma maiņu, tad te ir runa par transportu, par naf, citu uh, gāzi, dabasgāzi un akmeņogliem. Šeit es gribēju pieminēt arī slānekļa gāzi, iespējams, to vajadzētu iekļaut regulā. Un 14. Uh, grozījums tātad attiecas uz trešajām valstīm, un varbūt arī tās vajadzētu iekļaut pārskatīšanas klauzulā. Uh, Mums ir eh, jādomā par to, kā tas eh, ietekmēs eh, Eiropas energoapgādi. Dienvidu Eiropā mm, varbūt tiks būvēti cauruļu vadi, vai varbūt Krievija mēģinās vēl kaut ko darīt. Ir skaidrs, ka ir iesaistīti arī Eiropas uzņēmumi, tas ir ļoti būtiski, un tieši tāpēc to arī vajadzētu iekļaut pārbaudēs. Tieši tāpat kā arī daudzās citās valstīs ir dažādi notikumi, kas ietekmē cenas mūsu reģionā un arī uh, Uh, energo apgādi mūsu reģionā. Nu, tātad tie bija daži mani komentāri, bet kopumā es gribētu vēlreiz atkārtot, ka es piekrītu Valēnas kundzes projektam. Liels paldies, tagad vārds Glanta kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs pareizi norādījāt, šodien ir pārstāvju laiks. Es izsakos uh, Correra del Campos vārdā. Savos ievadvārdos eh, tika pieminēti daudzi svarīgi komentāri, tika arī runāts par to, kā šī regula radās, kā, um, kā tur viss mainījās. To es nevēlos atkārtot. Mūsu politiskā grupa arī vēro uh, pašreizēju attīstību enerģētikas jomā. Uh, Ir vajadzīgi attiecīgi politiski pasākumi, lai mm, nodrošinātu attīstību energo tirgū. Mēs arī atbalstām referenti um, attiecībā uz um, paziņošanu par glabātuvēm un arī ar starpsavienojumiem ar trešajām valstīm. Kā jau Holas kundze norādīja, mēs vēlamies, lai e, nenotiktu e, dubulta ziņošana, ja ir runa par vienu un to pašu informāciju. Tāpat arī mēs uzskatām, ka ir jānodrošina datu konfidencialitāte, un šīs prasības ir jāiekļauj komisijas priekšlikumā. Dati ir jāpublisko tikai tad, kad tie ir apkopoti, un informācija par atsevišķiem uzņēmumiem nedrīkst tik nodota tālāk. Mēs uzskatām, ka šī regula ļaus mums palielināt sauradzamību. Pašlaik mēs no, varam novērot dažādas kavēšanās e, eh, eh, caurdzimības trūkuma dēļ, Mm, sadarbībā ar trešajām valstīm, un tas neļauj labi funkcionēt eh, enerģijas iekšējiem tirgum. Protams, mums vajadzētu arī detalizētāk paskatīties uz eh, šo ziņojumu. Nu, to vēlēs teikt eh, referents, nē, nu referents, bet personiski es vēlētos teikt, ka es pievienojos iepriekšējiem runātājiem. Tātad šis priekšlikums par uh, labātavu apmēru samazināšanu eh, ir vērā ņemams priekšlikums, un iespējams par to mums vajadzētu vēl diskutēt. Lielas paldies, tagad vārdu dodu Tozenovska kungam. Paldies, priekšādātāji. Izsakos ānu referenta vārdā. Aizstāju viņu šodien. Uh, Bet es vēlētos um, atkārtot to, ko pieminēja mani kolēģi. Uzskatu, ka mums ir vajadzīga detalizēta analīze par šo tematu, un esam identificējuši jau vairākas uh, esošas problēmas. No vienas puses mēs ļoti labi apzināmies par stratēģisku datu nozīmi enerģijas nozarē, bet no otras puses mēs zinām, ka mums ir vajadzīga informācija par energoresursu Uh, attīstību. Mēs zinām, ka Eiropas problēma galvenokārt ir šo resursu sinerģija, un uh, te ir arī jādomā par tranzīta problēmām. Ja ir runa par šādiem jautājumiem, tad uh, es gribētu teikt, ka tām būs arī juridiskas sekas. Nākotnē mēs vēlamies izvairīties no jebkādām juridiskām problēmām, ja runa par pārvadi un datu aizsardzību. Piekrītu, ka akmeņogus ir jāiekļauj. Tātad tas jāiekļauj šai kopējā iepriekš paredzēto noteikumu sarakstā, kas attiecas uz trešo valstu definīciju. Nu, jāsaka, šeit rodas zināmas grūtības, jo te jau nerunājam tikai par tām valstīm, kas ir tepat tūlīt aiz robežas, bet ir ģeogrāfiski tas varētu būt jebkas, jebkura valsts. Zinām, Taču, ka trešām valstīm ir ļoti būtiski ietekme, vismaz varētu nākotnē būt būtiski ietekme uz to, kādā veidā attīstās enerģētikas joma. Nu, te runa var būt gan par ASV, gan par daudzām citām. Nu, piemēram, kā to ir šī slānekļa gāze. Te taču redzam, ka tas tad svarīgi no, nozīme būs dažādu veidu parametriem. Esmu pārliecināts, ka šīs debats ir ārkārtīgi sarežģītas, nu, un varbūt ziņojumā tas sākotnē pat nebija tā paredzēts, bet, nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka pie tā būs jāstrādā, un esmu gatavs dot savu ieguldījumu, lai mēs varētu tad nu, kopumā nonākt pie labi definētas sadarbības un pie tādas enerģētikas sistēmas, kas nāktu par labu Eiropas Savienībai kopumā. Uh, un kas, protams, ļautu Eiropas Savienību arī globāli virzīties uz priekšu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Eh, tagad dod vārdu Vitorijā Prodī. Grazie, prezidente, per darmi. Eh, Paldies, priekšsādātāji! Paldies, ka devāt man vārdu. Paldies arī mūsu referentei. Uzskatu, ka šis eh, ziņojums ir daudz svarīgāks nekā varētu šķist no pirmā uzmetiena. Mēs eh, šeit mēģinam veikt analīzi par prasībām infrastruktūrai Eiropā. No vienas puses tas ietver transporta infrastruktūru un arī no otras puses ražošanas infrastruktūru. Tieši tāpēc tas nozīmē, ka mums ir eh, jāmēģina nodrošināt, lai mums būtu sistēma, kas būtu tāda īstenī racionāla un eh, darbotos ilgu laiku periodu. Runājot par transporta pusi, uzskatu, ka ir kļuvis skaidrs, ka uz transportu mums ir jāskatās no um, Eiropas viedokļa, un tieši tāpēc mums vajadzētu izmantot šo pieju lai mēs varētu izveidot efektīvu Eiropas uh, tīklu enerģijai. Šādā veidā mēs varēsim vislabāk izmantot mums pieejamos resursus, jo īpaši atjaunīgos enerģijas resursus. Tas nozīmē, ka mēs varēsim meklēt piemērus visā Eiropas uh, Savienībā, izmantojot uh, statistisko analīzi, un mēs varēsim nodrošināt, ka mums ir um, pastāvīgi augstsprieguma tīkli Eiropā. Tas nozīmē, ka mēs varēsim uh, hidro e, enerģiju izmantot daudz efektīvāk. Tas pats attiecis arī uz vēja enerģiju. Tas nozīmē, ka no vienas puses mums būs uh, vēja enerģija, kura būs viegli paredzēt, mēs zināsim, cik lielai daudzi mums ir pieejami, un mēs varēsim izmantot ar ūdeni ražoto elektrību, lai papildinātu vēja enerģiju, ja tās pēkšņi pietrūks. Uzskatu, ka mums vajadzētu uz to skatīties no Eiropas viedokļa. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs pavisam ātri mm, investēt, lai tas kļūtu par realitāti. Un te mēs atgriežamies pie eiro obligāciju temata. Ir vajadzīgie resursi, ko varētu izmantot. Tas nozīmēs, ka mēs varēsim izveidot šo ārkārtīgi efektīvo enerģijas mugurkaulu. Attiecībā uz augstsprieguma enerģiju es vēlētos atgādināt uh, cilvēkiem, ka pastāv iespēja samazināt energo zudumus. Tādējādi nodrošināt elektrības kapacitāti, un tieši tas mums arī ir vajadzīgs. Es uzskatu, ka līdzīga pieeja ir jāattiecina arī uz gāzes tīklu. Mums vajadzētu labāk attīstīt mūsu glabāšanas tīklus un vajadzētu arī nodrošināt, lai gāzes tīkls ietver biomasas um, avotus. Tas nozīmē, ka šeit ir jāņem vērā vesela virkne apsvērumu. Uh, un tie ir jāņem vērā pavisam drīz, īsā laikā. Šeit būs vajadzīgas investīcijas, un tās būs jāveic īsā laikā. Tādā veidā mēs varēsim arī pārvarēt pašreizēju ekonomisko krīzi. Lielas paldies tagad Rūbika kungs. Uzskatu, ka šis temats nākamajos gados būs ļoti būtisks, tam būs ļoti augsta prioritāte. Un, ja runa par elektrības glabāšanu un jautjaunīgajiem enerģijas avotiem, tad tas spēlēs centrālo lomu. Hidroelektrostacijas Eiropā noteikti būs centrālajā vietā, jo tās ir viens no svarīgākajiem energoavotiem, un mums ir jādomā, kā mēs varētu to kompensēt. Dzīves cikla izmaksas arī vajadzētu izskatīt, cik izmaksā eh, viens eh, projekts visā eh, tā dzīves ciklā, tad no pirmās atļaujas sniegšanas līdz pat projekta galīgajai realizācijai. Varbūt komisija varētu padomāt par turpmākajiem soļiem un uh, Mums vajadzētu arī eh, paskatīties, kādi ir šie posmi, tā lai mums būtu pilnīgi skaidra izpratne par to, kur ir vajadzīgas subsīdijas vai atbalsts kur tās būtu saprātīgas. Tā tad ir vajadzīgs tāds kā ietvers investīcijām, un uzskatu, ka tā ir pati uh, Tas ir pats lielākais izaicinājums nākotnē. Tieši tāpēc arī eh, vajadzētu paskatīties uz tirgus instrumentiem, kas tad veido cenu šajā nozarē, un par to arī vajadzētu tā rūpīgāk padomāt. Grācija, kolēģa Rūbik. La... Paldies, Rūbik kungs. Tagad eh, došu vārdu komisijas pārstāvim. Merci, madame la présidente. Merci. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, referents kundze. Lieliski, ka likāt priekšā šī ziņojuma galvenos elementus. Tā paldies arī jūsu komitijai par to, ka lūk sniedzat atzinumu par šo regulas projektu. Komisija vēlētos atgādināt, ka te runājam par īstenošanas regulējumu. kas sniedz virkni detalizētu regulējumu dalību valstīm attiecībā uz investīcijām, kas tiek realizētas. Un šī regula savukārt ļaus pavisam precīzi atbildēt uz konkrētām no tām bažām, ko jūs kol, m, pieminat šajā ziņojumā. Nu, piemēram, svarīgi atzīmēt, ka, piemēram, akmeņoglas jau ir iekļautas ziņojumā, pielikumā, regulai, arī īstenošanas aktā, un tāpat arī tiek runāts par šo enerģiju, kas tiek ražot no akmeņogliem. Tātad, lūk, viss šis process jau ir iet, ietverts regulā. Un tā, piemēram, arī ogle, ogļu, ieg, tāda ogļu ieguva, kā, piemēram, gāzes un tam līdzīgi ieguve, savukārt netiek iekļauts Un tāpēc paredzēti šie pārskatīšanas elementi. Kopējā nostāja no komisijas puses šobrīd ir tāda, ka mēs eh, šobrīd eh, nevaram īsti zināt, kā, šie, kā šobrīd notiek īstenošana. 2012. gads ir tas gads, kad vajadzēja, lūk, visai šai regulējumu kopumam stāties spēkā. Esam saņēmuši tikai dažus ziņojumus par īstenošanu, vēl ir vairāki gadi. 2010. gada regula savukārt tika anulēta, bet, bet tam tās ietekme savukārt, nu, paliek spēkā līdz brīdim, kamēr izstrādāta jauna regula, jauns priekšlikums, un tas savukārt nozīmē, ka dalība valsts nu, dalībvalstīm joprojām ir jāinformē mūs par investīcijām arī šajā 2013. gadā. Komisija, protams, 14. gadā nāk klajā ar attiecīgu ziņojumu ar kopsavilkumu. Mūsu mērķis ir tāds, ka mēs pārskatīsim tad par šos pamatos visu šo regulu, un tad, kad tas būs noticis, un tas paredzēts šobrīd 2016. Eh, gada beigās, tad būs mums trīs eh, kopēji šādi posmi, ko salīdzināt, tātad vairāk salīdzinām datu, vairāk iespējas izvērtēt, kas tad būtu grozāms, kas būtu maināms, kas nefunkcionē, vai būtu jāpaplašina šis piemērošanas eh, lauks. Salīdzinot ar 2010. gada eh, pasākumu, jau toreiz bija ārkārtīgi grūti padomē panākt to, ka, piemēram, viņi piekrīt uh, tādām idejām kā sliekšņa vērtību izmaiņas attiecībā uz investīcijām atjaunīgajos energoresursos, un tāpēc komisija šobrīd nav vēlme šīs debats atsākt no jauna, un tāpēc tā nāca klajā ar priekšlikumu, eh, kas ir pēc sava satura ļoti pietuvināts tā ir regulai, kas bija 2010. gadā, ko tiesa noraidīja, bet, nu, tagad Mm, lūk, šis priekšlikums tā tad ir eh, pamatojoties uz jaunu juridisko bāzi un tāpēc būtu eh, atbilstīgāks. Lūk, tā bija tā informācija, ko vēlējos jums sniegt, tā tā pamatinformācija. Un tās lietas, kas šobrīd jūsos rada bažas, nu, piemēram, vēlme izvairīties no administratīvā sloga dalību valstīs un no šīs duplicēšanā, duplicēšanās pienākumos, lai nebūtu tādas pārklāšanās par akmeņogliem un to iekrošanu, ja es runāju. Taču šīm trešām valstīm visi šie elementi jau ir iekļauti e, regulas projektā un arī šai īstenošanas regulā. Un tāpēc, nu, eh, jūs varbūt varat tos tālāk precizēt ļoti labi, bet jāsaka, tas viss ir jau iekļauts uh, un par pāriešanu, nu, tad uz jaunu, izvēršanu uz jaunām omām, nu jā, mēs domājam, ka te vajadzētu vispirms tā tad redzēt, kas notiek ar šīm pašreizējiem ziņojumu posmiem, un tad pēc tam varam nonākt pie pārskatīšanas. Paldies, saka priekšādātāji. Nu, tā. Līdz ar to debats par šo jautājumu noslēgts. Un uh, Halskunds nav, vairs nav, tā kā iesniegt grozījums var līdz 12. jūlijam, un tad 2. septembrī mums būs pārunas komitejā. Paldies! Ejam pie tālāk pie nākošajiem, tad es dodu vārdu Delakovačam. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, kolēģi no Eiropas komisijas, Vispirms gribētu pateikties jums visiem par jūsu grozījumiem un jums, jūsu ieteikumiem. Galvenais punkts ir būt regula, lai būtu kopienas sistēma radioaktīvo materiālu pārvietāju reģistrācijai. Mēs 37. noteikumam, lai dot atzinumu par maiņai juridiskam pamatam par pamatam un no līguma, kas veici, veidoja Eiropas kodoļa enerģijas komisija, un vai pielikt šo regulu pie komisijas ja jūs ziniet no pēc 31. un 32. pānta no Eiroatoma līguma, kur pretīm 91. pāntā ir parlaments ir vienīgais likumdevējs, runājot par parasto juridisko prot likumdošanas procedūru. Tātad 91. pāns ir pareizais juridiskais pamats šim priekšlikumam. Tas ir līdzīgs atzinums no NV komitejas. Viņi lūdz, lai mainītu juridisko pamatu uz 91. pāntu. Mainīt juridisko pamatu 91. pantam ir pievienot, ir iesniegt mūsu komitejā. Daži grozījumi iesaka jaunu definīciju par kopējiem kritērijiem un citi grozījumu vēlās, lai būtu cita definīcija radioaktīviem materiāliem. Citi grib trešo pāntu, trešo punktu svītrot, un tad licens vai reģistrācijas, kas ir izsniegts ar 96, 29, runājot par radioaktīviem materiāliem, par vai aprīkojumi, kas sastāv no radioaktīviem materiāliem, vai tie, kas pārvadās šos materiālus, vai bez reģistrācijas. Un tad, tad reģistrācija visās dalībvalstīs, kur transports notiek. Viens grozījums nosaka, ka katrai dalībvalstī ir tiesības regulēt vai aizliegt radioaktīvo materiālu transportu viņas teritorijā, izņemot drošībai vai vidas aizsardzībai. Es piekrītu, ka visās dalību valstīm var izvēlēties savu enerģētikas politiku, un ir ļoti svarīgi, lai viņi izmanto šos tiesības un uzstāda striktākos, striktāks noteikums nekā ir iekļaut šajā priekšlikumā. Es arī piekrītu, ka ESCR var runāt par kompetentām iestādēm dalībvalstīs, reģistrētiem pārvadātājiem vai pieteicējiem, bet tad arī pielikļu, pievienot pie reģistrēto pārvadātāju. Kā references piekrīt Moneskunga re, uh, grozījumam, kur viņš lūdz pārejas periodu vienu gadu pēc tam, kad regula stājās spēkā, lai pieteikties uz reģistrācijas certifikātu visiem pārvadātājiem. Ir arī citi grozījumi, kur ir runa par termiņiem. Te mēs varam atrast labu kompromisu jo daž, dažādiem viedokļiem nav liela atšķirība. Pašreiz tas mani viss. Paldies! Paldies! Es tagad gribētu dot vārdu Jordāns kundzei, kas aizvieto Marinešku kungu. Paldies! Ja Marinesku kungs lūdz, lai es izklāstu dažu viņu galvenos jautājumus sakarā ar šo so atzinumu. Runājot par juridisko pamatu, Marnesku kungs piekrīt, ka tam ir jābūt līgums par Eiropas Savienības darbību. Marinesku kungs uzskata, ka vajadzētu definēt kopējie kritēriji kritērijiem ir jābūt pamatot uz direktīvu par aizsardzību no radiācijas un no bīstamo preču pārvadāšanu. Pārvadātājs var saņemt certifikātu, bet tikai, ja viss šī prasības ir izpildīts. Un beidzamais jautājums kas, ko viņš uzskata, ka ir ļoti svarīgs. Publiskā sabiedrības pieeja. Pub sabiedrībai ir jābūt pieejams saraksts ar visi reģistrētiem pārvadātājiem. Vai es drīkstu uzdot savu personīgo viedokli? Labi, paldies. Tātad. NV komitejā mēs runājam daudz par juridisko pamatu šim dokumentam. Juridiskais pamats, kas, par kuru nobalsoju, tas atspoguļo referenta viedokli. Mans viedoklis ir drusk sarežģītāks. Es izlasīju jūrija komitejas atzinumu, un es uzskatu, ka jūrija komitejai tikai ņēma vērā Eiropas komisijas viedokli un nepārunas, kas mums bija ITRE un NV komitejās. Mēs pārunājam ieviest kritērijas, lai atļaut pārvedētājiem iegūt certifikātu. Šie kritēriji ir ļoti svarīgi, vai mēs gribam aizsargāt mūsu pilsoņu veselību un aizsargāt viņus no radiakcijas. Te mums ir jāveic līdzsvars starp veselības aizsardzību un vieglāku transportu. Jebkur vai nu viens no šiem jautājumiem ir svarīgāks, vai viņi ir vienādi svarīgi. Mans uzsvars ir, kad tam ir jābūt balstīts uz Eurotonu līgumu, un tas ir tikpat līgums kā Eiropas Savienības līgumu. Tas, kas ir balstīts uz abiem, ir labāka izvēle. Es, protams, arī domāju, ka visi šie dokumenti ir jānobalsos ar koplēmumu procedūru. Mums ir citi viedokļi NV komitejā, kas attiecās uz ziņošanu Eiropas komisijai, Eiropas parlamentam, kas attiecās uz ziņošanu dalību valstīm. Un es arī domāju, ka mums vajadzētu arī izvērtēt regulējušais iestādes kompetents. Ir iespēja, ka kaut kas varētu iet greizi regulējušā iestādē, un tā mēs varam parādīt, ka mēs esam iemācījušies kaut ko no Fukushima. Paldies! Es gribētu pateikties referentei par ziņojumam. Es domāju, ka tas ir ļoti labs atzinums, un viss definīcijām ir jābūt skaidrām un saist, saistībā ar starptautiskiem standartiem. Uh, Atgriežoties pie, ko Jordāns kundze teica par juridisko pamatu, es domāju, tas ir drausmīgi, ka parlamentā nav teikšana, jo tas notiek starp. Te ir runa par transportu, te ir runa par vidas jautājumiem, par veselību, un tas tiešām vajadzētu būt pakļauts 91. pānta no darbības, Eiropas darbības līguma. Tas vienkārši norāda, ka Lisbons līgums ir novecojis un ir jautājums, par ko mums ir jārunā. Jautājumi par harmonizāciju ar dalību valsts sistēmām. Tas ir svarīgi, ka mums būtu harmonizācija, lai mums būtu vienādi spēles, spēles noteikumi, lai mums būtu vienāds sloks rūpniecībai visā Eiropas Savienībā bet ir svarīgi, kad mums jāievieš labākās prakses, nevis zemākais iespējamais variants, jo tas varētu apdraudēt drošību. Un ja mēs izveidojam sistēmu pa visu Eiropu, tad pārvadātājiem ir jānodrošina, kad viņiem ir pietiekama finanšu kapacitāte, jo ir ja ir kāda nelaimes gadījums, jo, ja ir kāds nelaimes gadījums, tad sekas varētu būt būtisks, jo transportējot pat naftu, tas varētu arī radīt sekas. Un jūs varat skatīties, kāds varētu būt seks pārvadājot radioaktīvos materiālus. Un tas varētu ietekmēt vairākas dalībvalsts. Es piekrītu referentei, ka regulas ir dalībvalstu rokās, un daži dalībvalsts ir beigus kodoļu enerģiju, bet viņas tad arī varētu aizliegt radioaktīvo materiālu pārvadāšanu par viņas teritoriju, un es gribētu dzirdēt no komisijas, vai tas ir iespējams. Un beidzot par, ja vadītājs nepakļaujās kritērijam, tad dalībvalstī vajadzētu būt iespēja anulēt viņu licenci, un procedūrai ir jābūt ātrai, nevis ilgs un noslogojuši. Caurskatamība un informācijas izmaiņa un nepakļaušanās ir jāziņo komisijai, lai visu dalībvalstu iestādēm ir pieejama informācija, un ir arī svarīgi, ka šo regulu pārskat regulāri, jo tas ievieš jaunu, pilnīgi jaunu Eiropas Savienības sistēmu, un mums ir jāmācās laika gaitā un jāskatāmies, lai viņi pareizi darbojās. Jo reiz, ka jūs ieviešat kaut ko jaunu, tad tas ir druski jāpielāgo. Paldies. Paul Rubek. Rubik. Paldies priekšsēdētāji. Ir tiesības no Eiropas parlamenta, un mēs nevajag vienkārši paļauties uz to, bet mums arī jāskatās uz juridisko pamatu vienotā tirgu, jo, protams, mēs runājam par pārobežu pārvadāšanu un ir drošības pienākumu, tātad tam ir jābūt radioaktīvo materiālu pārvadāšanu, vai kā mēs to garantēsim, vai būs regulas, vai būs vadlīnijas, kā mēs varam nodrošināt, ja ir kāda negadījuma, nelaimes gadījuma, kā mēs varam to iekļaut visā dzīves ciklu izmaksās, ko ražotājs nevis nodokļu maksātājs maksā, jo enerģētikas laukā mums ir jānoņem slogu no nodokļu maksātāju un dodam to, noliekam to uz ražotāju. Paldies, es atvainojos, es neredzēju. Paldies, priekšādātāji par šo dokumentu runājot, es gribu uzstāt uz to, ka ir jāmaina juridiskais pamats. Jūs jau zinat, ka pavisam neilga laika bija mm, ugunsgraks, jo bija šīs eh, gan radioaktīvās vielas, gan viegli aiz, mm, aizkvē, aiz, aizdargošās vielas. Uh, Un tad no vienas puses vajadzēja lūk izmanto direktīvu par bīstamām vielām, no otras puses pavisam citu direktīvu, savukārt Eirotom līguma ietvaros par radioaktīvām vielām. Atgādināšu, ka attiecībā uz radioaktīvajām vielām tik mēs panācām jau to, ka tika mainīts tiesiskais pamats. Un tāpēc es neredzu, kāpēc šeit, šajā grīmā, kad runājam par radioaktīvu vielu pārvadāšanu, mēs nevarētu panākt juridiskās bāzes maiņu, tā, lai parlamentam būtu koplēmuma tiesības. Tas taču būtu tikai atbilstīgi arī šeit transporta jomā tā rīkoties. Un tad pāris punkti, kas man šeit ļoti būtiski. Pirmām kārtām informācija un informācijas pārskatāmība. Ir nepieciešams, lai sabiedrība tieši tāpat kā darba ņēmēji ir informēta par to, kāda veida radioaktīvi atkritumi tiek pārvadāti. Es runāju no pat no personīgās pieredzes, jo es biju tā, kas kontrolēja šāda veida kravas. Un uh, šāda veida eh, kravās tie brīdī, kad viņi tur apstājas lūk ceļa malās un tā tālāk bija milzīgs sniega kupenes un tad bija šie vagoni, kas bija īpaši, tāpēc, ka tur bija kaut kāds konkrēts vielas, tās tika noliktas citā vietā. Bet šie papildus celiņus, kuriem tad vajadzēja atrasties šiem, uh, šīm cisternām beigu beigās atradās pavisam blakus, piemēram, arī eļas vagoniem, kas savukārt atkal ir pilnīgi nepieņemami. Tāpēc ir jāskatās uz to, lai transporta jomā informācija būtu ne tikai šiem par konkrētiem kodola atkritumiem atbildīgajiem personām būtu šī informācija, bet lai tā ir informācija, lai informācija ir ar tiem, kas organizē transportu un citiem. Turklāt Atcerēsimies Greenpeace kustību, kas jau ir eh, ļoti lielā mēlā, mērā strādājis pie šīm jautājumiem. Viņi taču ir eh, lūk, pacifisti un tā tālāk, bet, un, un viņiem jau ir informācija par šādu vielu pārvadāšanu. Kas notiks, ja teroristi to zinās, ja viņi tagad apstādinās kaut kāda veida pārvadājumus, un viņi, piemēram, savāk šos materiālus un izmantos kaut kādiem ļaunprātīgiem nolūkiem, un tāpēc tajā brīdī, kad, piemēram, notiek šādu vielu pārvadāšana pa dzelzceļu, vajadzētu būt līdz kaut kādiem drošības elementiem. Jā, drošības, kaut kādā apsardzēji. Šobrīd eh, par to mēs vispār pat nesam runājuši. Tālāk, princips piesārņotājs maksā. Kas par ko tad ir atbildīgs? Francijā, piemēram, tad, ja jūs transportējat kodola atkritumus, tad ražotājs ir par to atbildīgs. Lūk, Areva vai RDF vai tā tālāk, viņi ir atbildīgi par šiem atkritumiem pat tajā brīdī, kad viņi tie, tie ir iekrauti vagonos. Un ja ir kaut kāds incidents, avārija, tad skaidri un gaiši atbildībai būtu jābūt arī piešķirtai šādai pusē. Vai tas ir ražotājs vai transportētājs? Vai, piemēram, ja vilciens noiet no sliedēm, nu kas, piemēram, nokrita vakar aizvakar Kanādā, kas ir atbildīgs par to? Bet tas ir tādā gadījumā šis transportētājs, kam pieder vagoni, jo, lūk, piemēram, tika izvēlēts nepareizs vagons un tā tālāk, bet šeit ir jābūt skaidri noteiktai atbildības ķēdītai. Tālāk apdrošināšana. Arī šajā gadījumā ir skaidrām definīcijām jābūt, jo nevar būt tā, ka šāds jautājums uzdodam tikai tad, kad ir kaut kāds incidents un apdrošināšanas gadījums. Nē, tas ir jāziņie iepriekš. Kādi principi tiek izmantot? Piesārņotājs maksā. Tālāk arī krāpšanas jautājums. Ja, piemēram, tiktu konstatēts, ka kaut kādā, lūk, ritošajā sastāvā ir radioaktīvi elementi, uh, un tie nav attiecīgi norādīti, ir jābūt sankcijām, un operatoram tādā gadījumā ir jā, jānosaka aizliegums šādas vielas vispār transportēt. Bet šāda veida kontrola tādā gadījumā, kas to īsteno? Dalībvalsts? kas varbūt nebūs nemaz tik objektīvi, atcerēsimies visus šos te brīdinājumu sistēmas un tā tālāk. Nē, kas veids inspekcijas? Dalībvalstis? Un tāpēc es domāju, ka šeit vajadzētu iekļaut visus šos papildus elementus. Un tāpēc, manuprāt, šeit vēl nepietiek informācijas. Un pēdējā lieta, ko gribēju teikt - harmonizēšana, saskaņošana attiecībā uz konteineriem. Konteineri ir dažādi. Tī var būt konteineri, kas ir, piemēram, no betona, un tad, piemēram, incidenta gadījumā tie gāžas krīt, vai tad varbūt profilaktiski ir vajadzīgs kaut kāda atbalsta sistēmas, jeb tie ir uh, konteineri, kas ir arī no, tad, nu, no, tad, no citiem materiāliem, kas, piemēram, pat eh, incidentu gadījumā nu, nekādā veidā netiek ietekmēti, jeb varbūt tad ir kaut kādi arī nu, citi materiāli vēl, kas tiek izmantot. Miljons daudz dažādu detaļu šeit, kas vēl nav apskatīts. Šīs kontrols, jā, inspekcijas, un te viss, kas, visam, ko mēs daram, ir jābūt ar tādu aizsardzības elementu. La komisione. Paldies komisijai. Paldies, priekšsēdāt. Es dzirdu daudz arguments, ka vajag būt kritēriju reģistrācijai. Kritēriji būs tiesība aizstāvēšana. Paldies. Aiz, aizsardzības tiesības ir daļa no līguma. Un tātad mēs kā komisija, mēs esam no viedokļa, kad izmantot līgumu kā pamati ir pareizais variants, runa ir par pārvadātāju un par, mēs runājam tieši par pārvadātājiem, nevis transports no punkta A līdz punktu B, un runa par 3,4 pāntu. Mēs runājam par lielāku vairākumu par transportu ne tikai tādu, kur ir kodoļu enerģētikas vai nu izmantot kodoļu degvielu, jo tie, kas ir atšķirīgo, atšķirīgos konteineros, ir atšķirīga valsts likumdošana, un ka šīm vielām ir vajadzīga speciāla valsts likumdošana. Mēs runājam tieši par pārvedātājiem, kas pārvadās medicīnas iekārtas, jo tad ir svarīgi, ka viņi nogādā preces pacientiem, un tad ir jābūt vienai reģistrācijai, kas ir derīga visā Eiropā. Mēs varam pilnīgi piekrist pie caurskatamības, ir jāskatās, kas sagādās šos pārvadātājs sarakstu, nepakļaušanās, tad datubāze būs pieejama visiem tiem, kam tā interesē, un mēs varam arī piekrist likumdošanas pārskatīšanu, un ka būtu padomdevēji organizācija, kas regulāri pārskatītu pieteikumu un programmatūru, ko varētu ieviest tūlītās, kad regula ir pieņemta, un tad viņi varētu būt attiecīgi modificēti. Mēs pateicamies par interesantām sarunām un kad ir atļauts mums noskaidrot jautājumus un mēs skatām tieši pie pārvadātāju un mēs runājam pārsvarā pārvadātāji, kas pārvadā radioaktīvos vielas medicīnas vajadzībām, nevis radioaktīvos materiālus, jo tad viss jautājumi par kodola enerģētika neatiecās uz, šo, uz šīm pārunām. Paldies! Ļoti labi, paldies! Tātad, lai beigt, es gribētu dot vārdu Belakovacam. Paldies! Un kolēģi, un paldies arī komisijas pārstāvjiem ļoti interesanti un daudz jautājumu ir pacelt, un mēs tos arī pieņemsim un pārunāsim. Es esmu pārliecināts, ka mums jānāk pie kopsaucēji, un kad mēs jo ātrāk, jo labāk. Paldies! Labi. Paldies, vai es varu atgādināt kolēģiem, ka balsojums ITRE notiks 18. septembrī. Tas beidz mūsu darba kārtību šodienai, un komitejas sanāksme turpināsies rītā 9 no rīt. Tagad mums būs koordinātāra sanāksme pēc dažām minūtēm, sākoties pussešos. Paldies!